Tie kolēģis. Kolēģi, dāmas un kungi, man ir ļoti liels prieks veikt jūs šajā sanāksmē par pamatiesībām par privātumu, data aizsardzību, nediskriminēšanu, drošību un tiesību aizsardzību. E, lieliem datiem big data ir potenciāls sniegt uh, ieguvumus un iespējas gan pilsoņiem, gan uzņēmumiem, gan valdībām. Eiropas Savienības vienotais digitālais tirgus atzīst, ka datu tehnoloģija potenciāls un arī pakalpojumu attīstību ir, uh, ir kā katalizators ekonomiskai izaugsmē. Big data ir ne tikai jauns fenomens, bet bet ir arī ātri augošs uh, informācijas tehnoloģija veids, uh, kas ir kļuvuši lētāki un, un vieglāk izmantojami, un šie big da dati ir, um, ir ļāvuši vieglāk uzņēmiem, publiskām iestādēm iesaistīties uh, apstrādes tehnikās, arī redzēt dažādas algoritmus, korelēt personas datus ar informāciju, lai veidotu uh, modeļus, tendences, um, paredzējumus dažādiem nolūkiem. Un e, par šiem nolūkiem runājot, lielie dati ir saistīti arī ar būtiskiem riskiem un proti saistībā ar cilvēktiesību aizsardzību, ar pamatīsību aizsardzību, tādā vietā, kā to garantēja Eiropas Savienības harta un tiesību kopums. Datu aizsardzības un analītisko datu izplatība, dažādi iesaistītie, kas ir saistīti datu vākšanā un uzglabāšanā, apstrādē no dažādiem avotiem. Uh, Un šie dati turklāt tiek turēti dažkārt nenoteiktu laika periodu, tiek izmantoti arī um, subjektīvi algoritmi, un šādu visu nekorektu normu izmantošanu varētu um, novest pie nepareiziem lēmumiem, diskriminācijas un individu stigmatizācijas iestādēm un uh, zinātniekiem abās Atlantijas pusēs ir jāpēt riski un bažas, ko izraisa lielie dati, ne, kas ir nepietiekama caurskatamība, informācijas līdzsveru trūkums, e, negodīgi diskriminējoši secinājumi, arī, arī ietekme uz E, individu drošību. Eiropas Savienības e, tiesiskais ietvers datu aizsardzībā ir piemērojams arī attiecībā uz lielo datu apstrādes operācijām. E, Nesen pieņemtā datu aizsardzības pakete regula 216.679 un direktīva 216.680 kopā ar direktīvu 202.58 kas tiek pārskatīta, dod noteiktu likumu kopumu un principu kopumu, kas tiek adaptēti modernām tehnoloģiskām vajadzībām, lai nodrošinātu augstu um, individu aizsardzības līmeni un mm, nodrošina arī īpašu tiesību aizsardzību. Šie noteikumi attiecas uz lielo datu masīviem un um, arī nodrošina arī um, attiecīgās aktivitātes, kas ļauj runāt par pamatiesību aizsardzību. Eiropas parlaments savā rezolūcijā no 10. marta 2016. gada uh, rezolūcija sauc eh, iepratīm datu virzīta ekonomikai, eh, ir pasvītrots, ka datu aizsardzības likumdošana te ir tehnoloģiski neitrāla un jau tagad eh, pilnībā attiecās uz big data aktivitātēm, kas darbojas Eiropas Savienībā un tāpēc ir pilnībā jādarbojas saskaņā ar pieņemto likumdošanu. Šodien mums ir uzklausīšana un mēs runāsim gan par lielu datu ietekmi uz pamatiesībām, gan arī uz komerc mm, aktivitātēm un publiskās administrācijas darbu. Mūsu vieslektori sniegs informāciju Līve komitejai par to, ko domā eh, dažādi iesaistītie, gan nozares pārstāvji, gan patērētāji, NVO, publiska administrācija, tiesības sargāšanas iestādes un datu aizsardzības iestādes. Tātad šajā sanāksmē ir paredzēts iegūt tādu visaptrušu ieskatu par šo jautājumu un ne tikai. Un es jau tagad gribētu pateikties visiem runātājiem, kas runās abās, eh, abās mūsu darba sesijās. Paldies, ka pieņemāt Libe eh, komitejas aicinājumu. Un tad par procedūru katru, katrā darba sesijas beigās būs iespēja arī uzdot jautājumus mūsu vieslektoriem. Tātad to, to darīs mūsu deputāti un lūdzu um, arī atzīmējiet, ka tiek straumēta šī sanāksme. Un kā vienmēr tulkojums ir pieejams un jūs varat runāt attiecīgi savās valodās. Tad pirmā sesija kas sāks jau tagad un uzreiz ir par lielo datu komerci izmantošanu. No šajā pirmajā sesijā mēs sāksim ar šādu vispārīgu perspektīvu par lieliem datiem, par to, kāds sekas izriet mm, no datu aizsardzības prasībām, un tad mēs runāsim par pamatiesībām. Uh, un pamattiesību aspektu no nozars un patērētāju redzējuma. Un tad būs trešā sesijas daļa, un mēs arī dosim vārdu komisijai. Un tagad es gribētu dot vārdu mūsu runātājiem. Vispirms eh, ir mm, pārstāvis no datu, Eiropas datu aizsardzības mm, biroja, eh, Kristians Dekuna, un viņš mums pastāstīs par vispārīgiem lielo datu aizsardzības aspektiem. Lūdzu, dodu jums vārdu Dekunas punktu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Un, un es gribētu atvainoties, ka es, man balss ir aizmakusi. Tātad es gribēju runāt par EDP, Eiropas datu aizsardzības um, uzrauga darbu. Un tagad es gribētu jums pastāstīt par uh, to, ko mēs domājam ar lieliem datiem. Kāpēc EDPS un datu aizsardzības iestādes ir tik ļoti interesētas šī jautājuma virzībā? Runājot par tehnoloģiju, lielie dati ir radušies uh, kompjuteru izskaidrošanas rezultātā, arī līdz ar to, ka datu apstrāde un uzglabāšana ir kļuvusi lētāka. Un vērtība gan uzņēmējiem, gan. gan citiem iesaistītajiem ir ļoti liela, ir iespējams arī prognozēt eh, cilvēku uzvedību drīzāk. Tā ir tāda sistēma par uzskatiem eh, un nevis par tehnoloģijām. Un uzskats ir tāds, ka lielas, liela datu masīvi var potenciāli atrisināt kādas ekonomiskās problēmas. Rezultātā mēs konstatējam, ka dati ir visur, tiek uzstās nepārtraukti un var tikt uzlabot visu kaut kur. Un eh, pasaules interneta aptvēruma tas ir, ir izmanto apmēram 12 miljoni cilvēku. Ļoti daudz e, ir tāds, tāda modeļa, kas ļauj izsekot cilvēku uzvedībai. Un šeit ir interneta privilēta biznesa modeļi, par ko ir runa, bet tas ir tikai pašā e, aizberga augšējā daļā. Ir ļoti daudz savstarpēji saistīts lietas, ir dažādas ierīces savstarpēji saistīts. Uh, un um, līdz 20 gadam šāds savstarpēji savienoti tehnisko vienību skaits pieaugs līdz 20 miljardiem. Un rezultātā uh, būs iespēja uh, runāt par veselu milzīgu datu apjomu, kas cirkulē internetā. Uh, lielie dati radikāli pārveidojas, un te mums ir datu uzraudzības iest um, Uzraugiem ir uh, ļoti svarīgs uzdevums. Datu aizsardzībā uh, attiecībā uz patērētājiem ir svarīgi uzdevumi. Vispirms uh, ir jācenšas nosargāt individu tiesības, ņemot vērā arī tehnisko procesu. EDPS ir teicis, ka ir nepieciešams veidot un nevis bloķēt tehnoloģijas un to pielietojumu. Lielā mērā pateicoties šai komitejai, jaunā datu aizsardzības regula un arī policijas direktīva mūsuprāt kalpo šiem mērķiem. Lielie dati kopā ar mākslīgo intelektu, robotiku, mašīnu mācīšanos e, izdara milzīgu spiedienu uz e, daudzām tiesībām, kas ir fiksētas e, tiesību hartā, un šīs tiesības nav tikai un vienīgi saistīts ar datu aizsardzību. Šeit ir bāžas par uh, uzraudzības praksi attiecībā uz datu plūsmu. Tagad cilvēki uzdod jautājumu uh, par to, vai nav šeit pārliek liela šī informatīvā vara dominējušiem uzņēmiem digitālā vide. Uh, cilvēki grib baudīt ieguvumus no hiperkonektivitātes un viņi kopumā jūt šo digitālo līdzsvaru trūkumu vai disbalansu un komisija pirms dažiem gadiem arī veids pētījumu par diskrimināciju digitālajā um, tirgu. Un um, bio um, Eirobarometrs norāda, ka aizvien vairāk cilvēku neusticas uzņēmumiem un cilvēki jūtas bezpalīdzīgi, izmantojot online pakalpojumus, bezpalīdzīgi tās, tādā ziņā, ka viņi nezin, kas notiek ar tur sniegto informāciju. E, cilvēki mm, saprot, ka viņiem ir pamatiesības, bet nav droši par to garantēšanu. E, tiesība aizsardzība ir universāla vērtība. Un pretējā gadījumā nebūtu tirgus dažādām patēriņu precēm. E, tomēr šī e, tiesība aizsardzības primārā vara tā ļoti bieži neatiec pilnā mērā uz digitāliem tirgiem, kas iegūst jaunu fenomenu raksturu. Otrkārt, datu aizsardzības principi kas ir uzrakstīti detalizēti hartā, um, ieskaitot arī um, piekrišanas sniegšanu, arī minimālo datu aizsardzību, arī skaidra kontrols funkcija, kas ir atbildīga par, personu, kas ir atbildīga par apstrādi, un dati ir jāizmanto tikai tādiem nolūkiem, kam tie ir ievākti. Tātad uh, visi šie lielie dati uh, arī apšauba, vai šos principus um, var tiešām īstenot, un mums kā datu uzraugiem ir arī jāskatās, ka daudz jaunās prakses tiešām nesaskan ar datu aizsardzības principiem un pret to būtu jā, jāpretojas. Vēl viens um, veids ir jāsaprot, ka mūsu principi mainās ar laiku, bet mēs EDPS um, gribam redzēt uh, citu pieju. Mēs uzskatām, ka ir jāaizstāv principi, uh, bet tāpat laikā ir jāpielāgo vispār, lai individi varētu paļauties uz principiem. Treškārt, izteiksmes brīvība. Tas izpauž tā, ka cilvēki izvēlas saturu, ko viņi saņem. Šeit eh, ir dažādas eh, pretrunas, eh, ir algoritmi, kas ir mm, tehnoloģiski un varbūt ne, kā prioritāte izteiksmes brīvība. Un viss ceturtais tāds mm, punkts ir mm, nediskriminācija. Un ir arī kāds komentētājs, ka eh, agrāk um, visus baidīja ar Adam Smita neredzamo roku, bet tagad nākamais biedēklis ir šī neredzamā digitālā roka, par ko runā ļoti daudz. Mēs eh, sakām, ka varbūt eh, tiesību normam nav pietiekama, lai atrisinātu visu. Mēs atsaucamies uz, uz dažādiem iniciatīvām un datu aizsardzības iniciatīvām kas ir orientēti uz nākotni, ne tikai runājot par konfidencialitāti, bet ir jābūt uh, arī īstenošanas aspektām un arī spējai īstenot un kontrolēt. Un, un ir atbildīgi kontrolieri, kas ir nepieciešami. Tad ir arī zinoši indivīdi, kas strādā uz zinību bāzes un arī inovatīvai inženieru eh, tīklī, ko mēs arī censīsimies atbild, atbalstīt ar savu institīvu. Mūsuprāt, atzinumā, atzinumā, kas iznāca septembrī, mēs esam rakstījuši par visām šīm lietām. Mēs runājām par online tracking, par monopolu spēku un lieliem datiem. Mēs arī aicinām lielus uzņēmumus nākt ārā no, no saviem izolējumiem un palīdzēt savstarpēji. E, mūsu e, dokuments no 2014. gada norāda, kāda ir situācija Eiropas Savienībā. E, ir kopēji mērķi veicināt izvēli un cīnīties pret datu nepareiz izmantošanu. Ir milzīgs enerģijas, kuras var izmantot, lai realizētu lielo datu ieguvumus un aizsargāt arī individus bet dihandomiski e, šeit mēs redzam uzreiz atšķirības starp e, izteiksmes brīvību un privātumu. Un to mēs e, arī 2014. gada tiesas spriedumā redzējām, kā arī debatē Right to be forgotten. Un, ja jūs lasīties Wikipēdijā, ko nozīmē privātums, tur ir rakstīts, ka tā ir individu vai grupas spēja nodalīties. Uh, vai atdalīt no sevis informāciju par viņiem un izteikties, izpausties selektīvi. E, tas nozīmē, e, ka jūs e, nevarat izteikties pavisam brīvi un arī cerēt, ka jūsu privātums tiks tiks e, pilnībā garantēts. Savstarpēji saikni šeit ir. Vai cilvēki tiešām var izmantot e, pašus populārākos web e, pakalpojumus un nepakļauties trekingam? Kad ir, lai izmantotu šos pakalpojumus, ir jāpiekrīt noteikiem noteikumiem un parasti jums vajadzētu desmit dienas gadā veltīt, lai izlasītu visu šīs privāto un politikas un droši vien vēl ilgāku dienu vajadzēs, lai to saprastu. Tur ir skaidri līdzsvar trūkums starp informāciju un, un, un spēku. Un komisija saka, jo vairāk pilsoņi izmanto šo pakalpojumu, jo tas kļūt vērtīgāks un jo vairāk citi cilvēki ir piesaistīti un grib izmantot šo pakalpojumu. Social... Un, protams, ka tas var maksāt jums eh, tīri profesionāli, ja jūs neizmantojat online pakalpojumus. Un online pakalpojumu izmantošana ir neatņemama mūsdienu dzīves sastāvdaļa. Un, eh, Diemžēl daudzi arī eh, kļūst atkarīgi no šiem pakalpojumiem. Uh, Eiropas data aizsardzības konferences šogad aicināja konsekventāku īstenošanu, un tekstu jūs redzat šeit, eh, varēsiet izlasīt vēlāk, Un mēs esam vēršies pie aģentūrām, kuras vēlas būt daļa no digitālā klīringa nama, lai redzētu, kā tās iedomājas jaunos vai redz jauno mm, sadarbību uh, tieši datu aizsardzības likumdošanas jomā. Uh, Eh, kur eh, būtu eh, tīmeklī tāda vieta, kur jūs brīvi varat darboties un neriskēt ar to, ka jums sekos un jūs izsekos. Es domāju, ir pienācis laiks rīkoties. Nav varbūt nepieciešami jauni rīki. Es domāju, ka mums vienkārši labāk jāizmanto kopā tas, kas jau ir mūsu rīcībā. Lielas paldies par klausīšanos. Thank you very much for this. Lielas paldies par šo prezentāciju. Tagad uzklausīsim, uh, uzklausīsim Lūku Rīsterkungu, kas pārstāv Business and Decision Benelux organizāciju. Un kā profesionāļi raugās uz lieliem datiem. Jā, paldies, paldies, ka esat uzaicinājuši mūs. Esmu Lūka Rīsters Un šeit pat Beneluksā darbojos ar lielajiem datiem, nu, un tagad meklēju savu prezentāciju, gan jau tā kaut kur parādīsies, varu īsumā paraksturot mūsu uzņēmumu. Mēs esam pakalpojums sniedzējs IT jomā, un ko mēs darām, mēs mums ir pāri par 2500 konsultantiem visā pasaulē, un mēs pa, eh, piedāvājam datu pakalpojumus. Mēs uh, veidojam jaunus biznesus un uh, sadarbojamies ar digitāliem kanāliem. Uh, nu, tad to jūs arī redzēsiet šeit slaidos. Jā, lūk, šeit. Uh, Tātad mēs eh, veidojam jaunu biznesu, vācot datus un veicinam lēmumu pieņemšanas, eh, lēmumu pieņemšanu eh, sadarbojoties caur digitāliem kanāliem. Un tā ir mūsu niša, kurā mēs specializējamies. Praktiski mēs strādājam šeit ar jebkuriem datiem. Mēs sadarbojamies gan ar, mēs piesaistām investīcijas gan no privātā un gan no publiskā sektora. Mūsu, nā, tas nav pašmērķis savākt jebkādus datus, bet galvenais ir veicināt lēmumu pieņemšanu, kas var nodrošināt labāku pakalpojumu sniegšanu klientiem un biznesa partneriem. Uh, Un tie ir mūsu uh, klienti, esam aktīvi finanšu sektorā un privātums tur ir ļoti svarīgs. Uh, dzīvības zinātnes, publiskais sektors, mēs sadarbamies ar Beļģijas finanšu ministriju, lai uh, palīdzētu cīnīties pret krāpniecību. Un šeit mēs izmantojam statistiskos modeļus, lai uh, Uh, varētu, piemēram, prognozēt izvairīšanos no nodokļiem, un tas dod daudz labumu tieši uh, sabiedrībai Beļģijā kopumā. Nākošais slaids. Tā es uh, devu nelielu ieskait, ieskatu, kur tad mēs darbojamies, un mēs redzam, ka kopumā pieaug pieprasījums pēc datiem. Mm, ne tikai big datiem, bet visiem datiem, un ir notikusi liela nobīde patērētāju uzvedībā, ja viņi vēlas liberalizēt veidu, kā viņi izmanto datus šodien. Un ir arī milzīgs pieaugums vajadzībā uzglabāt visus datus. Uzņēmumi eh, ražot, producē datus ļoti ātrā tempā, un viņi to visu vēlas glabāt. Nu, pirms pāris gadiem tas tā nebija. Pirms tam uzņēmumi drīzāk centās eh, šķirot datus, glabāt tikai svarīgākos, bet šobrīd viņi cenšas glabāt pilnīgi visu. Un kāpēc? Tāpēc, ka viņi vēlas būt gatavi nākotnēji un šodienai, jo uh, Ir daudz labu piemēru, kā piemēram Amazon, kas sāk tā darboties 5-6 gadus atpakaļ, vācot milzīgus datu apjomus bez uh, īpašiem keisiem, kur tos sagrupēt. Un šobrīd viņi uh, no tā gūs labumu, un līdz ar to uh, daudz kompānijas no tā ir mācījušās un līdzīgi, rīkos līdzīgi. Lai varētu uh, šķērs salīdzināt dažādus datus, atkal ir nepieciešami šie lielie keisi, datu kopumi. Tātad tie ir ne tikai tie dati, ko uzņēmums var savākt, bet ir visādi dati, publiskie dati, brīvi pieejami dati, e, pat web screenings, e, kas attiecībā uz e, privātumu ievērošanu ir tāds klupšanas akmens. Un pastāv Eh, arī ātrums, ar kādu tiek akumulēti jauni dati uz dažādām eh, iekārtām. Un tas viss eh, dod savu pienesumu, un tas ir pluss mūsu biznesam, jo tas atver mums jaunas iespējas realizēt savu biznesu. Nākošajā slaidā mēs esam norādījuši uz dažiem uh, potenciāliem mīnusiem. Uh, Mēs redzam, ka regulas tiek nepareizi piemērotas. Klienti mums prasa, mm, piemēram, vai mēs varam sniegt viņiem konsultācijas. Daži labi saprot eh, tiesību aktu prasības, daži nemaz. Un eh, tad tas rada grūtības. Trūkst kompetences daudz uzņēmumos, pat eh, privāta sektorā nav pietiekami resursu lai varētu tik galā ar šo te uh, jauno pieju, pārēju uz jaunajām uh, likumdošanas prasībām. Viņiem trūksta juridiski eh, apkalta personāla, kas uh, varētu eh, realizēt šo te pārvaldību, eh, kas ir iebūvēta jau pašā sistēmas būtībā, tad ir daudz eh, mantoto sistēmu, kur, piemēram, kompānijas vāc datus jau 20 gadus, tas ir tāpēc, ka pēc mūsu uzņēmums vispār eksistē, un tad ir kaut kādi dati, kas kaut kur karājas un maldās apkārt, un neviens īsti nezina, eh, kas un kā tos regulē. Ir daudz nezināmo, ne tikai attiecībā uz likumdošanu, bet arī uz to, kā pārvaldīt un kā izveidot pārvaldību dažādām datu schēmām. Un šī pārvaldība ir grūti iztenojama, jo šķiet, ka nav uh, struktūras, kas varētu būt tam pamatām. Un ko mēs redzam, ko uzņēmumi šodien dara, viņi vienkārši cenšas uh, Uh, panākt atbilstību tiesību aktu prasībām, bet tādā veidā, kas uh, balstās uz principa, nu, reka, mēģināsim kaut ko ietaupīt un uh, mēģināsim aizdedzināt ūdeni, bet uh, acīm redzot, uh, nu, tā nav labākā pieeja. Nu, un kas uh, ir sagaidāms? IoT projekti, streamingi dati, Tas jau viss notiek savienotās iekārtas, mīlzu apjomi datu, eh, sociālie tīkli, piemēriem, eh, piemēram, eh, webscraping dati, deep learning, dziļā mācīšanās, mm, nu, kaut kādā brīdī, kas viss parādās, bet mēs te runājam par statistiskiem modeļiem, kas var apstrādāt milzīgu datu apjomus, bez cilvēka iejaukšanās. Tā kā varētu teikt, ka mašīnas ir sākušas domāt pašas un radīt jaunas vērtības eh, no datu apjomiem. Tālāk mākoņu datošanas pakalpojumi arī tie pieaug. Un reizēm mums tas uh, eh, rada grūtības, jo ir tik daudz uh, dažādu pakalpojumu piedāvātāju, kas mākonī piedāvā dažādus eh, pakalpojumus, bet mākoņu dati viss iziet ar kaut kādiem pak, publiskiem serveriem ļoti bieži, un tas arī apgrūtina mm, datu apstrādi. Uh, un arī eh, jaunas paradigmas, jauni uzvedības modeļi, piemēram, finanšu sektorā. sektorā. Daži no jautājumiem, kā mēs varam eh, šos te procesus padarīt operatīvākus, kā mēs varam iestrādāt eh, privātu aizsargāšanu jau pašā uh, Mm, datu izmantošanas praksē, nu, mēs neesam nonākuši jau pie secinājuma, bet mums ir puiši, kas pie tā strādā, kā ar GDPR kopienu, mītapiem, atbalsta grupām, karstajām līnijām un tā tālāk. Uh, nu, te privātais sektors gribētu biežāk šādas uzklausīšanas, kur būtu tādas meet-up uh, aktivitātes, kur mēs varētu apspriest visdegošākos jautājumus. Un beigās nozara standarti, uh, kas uh, nu, regulē atbilstību likumdošanai un datu apstrādes standarts. Bāj, nu, bāžas, šis biznes attiecībā uz datu apstrādi var atstāt Eiropas Savienību. Uh, slepeni projekti, tehniski iespējami. To var veikt organizācija un neviens, neviena varas iestāde to var nepamanīt. Un be, visbeidzot arī slēpšanās aiz maziem sodiņiem, aiz mazām soda sankcijām, uh, jo jūs īstenībā varat veikt krāpšanas pārvaldību, kas ir pretrunā tiesību aktiem, bet, eh, eh, ja tas tiek kategorizēts kā eh, maza sankcija darbība, tad jūs ar to varat tikt cauri. Kādas ir atbildes? Lūk, redzat te mūsu iespējamās atbildes, bet mums nav daudz laika, un tāpēc, ja jums ir jautājumi, lūdzu uzdodiet. Liels paldies par šo prezentāciju. Un dosim vārdu Davidam Mārtinam, kas pārstāv BEUC, Eiropas patērētāju organizāciju. Lūdzu. Liels paldies. This is uh, my friend Kayla. Some of you šo prezentāciju. Šīs prezentācijas autori ir mana draudzene Keila. Jūs redzat, viņa tur sēž, viņa ir Lele robots. Un viņa ir dizainēta, lai būtu jūsu meitas labākā draudzene. Viņa var runāt ar jūsu bērnu par uh, mīļākajiem dzīvniekiem, par, par, par um, aizraušanos. Un uh, Tātad mēs esam veikuši pētījumus par šīm te interaktīvajām eh, rotaļlietām, un šī ir viena no šīm rotaļlietām, un atklājums ir tāds, ka viņas nosūta eh, bērnu eh, sarunas un izteikumus kompānijai ASV, kas pēta uh, Eh, tātad eh, automatizētu eh, runas nolasīšanas iespēju. Un mēs izmantojam informāciju, lai varētu attīstīt un uzlabot mūsu produktus un pakalpojumus. Un arī, lai reklamētu uh, privātumu politiku. Tā faktiski ir tāda big data operation. Bet eh, tas ne tikai tas. Keilai ir arī iepriekš programmētas uh, kaut kādas tēmas, uh, jo, uh, piemēram, tur ir nedaudz arī slēptās reklāmas, jo viņa labprāt runās ka, par to, kā viņai patīk Disney multiplikācijas filmas, acīm redzot, viņai ir zināms uh, Eh, saistībā ar Disney kompāniju. Tas ir tā, nu, nedaudz. Eh, nedroši, bet eh, faktiski viņa var arī būt kā hakers darboties un viņi var runāt par uh, drēbēm, apģērbu un par uh, kulināriju. Viņi ir tā kā uh, meitenīga domāšana, bet ir, piemēram, robots, kas mērķēts uh, uz puikām, tas runā par zinātni, nevis kulināriju un uh, apģērbu. Nu, viņai ir jābūt meitas draudzenei, un bērni viņai uzticas, bet viņai ir kaut kāds ģimenes uh, filtrs, un uh, ASV, eh, piemēram, viņa var filtrēt arī izteikumus un eh, cenzēt noteiktu vārdu lietošanu, izslēdzot tos. Piemēram, tādu vārdu kā heteroseksualitāte un kristietība nav aizliegta, kamēr homoseksualitāte, lesbisms un citi ir aizliegti. Uh, Un uh, atcerieties, ka bērniem ir ļoti ibnēs attiecības ar savām rotaļlietām, un runas atpazīšanas tehnoloģiju var atlabo, uzlabot ar šīm te sarunām. Nu, es nezinu, vai tas daudz ko dod, bet Keila ir piemērs tam, kā lielie dati var sākt aiziet nepareizā virzienā. Tāpēc mēs uzsākām koordinētu rīcību pret Keilu un no noteiktām rotaļlietu veikaliem Niderlandē un Beļģijā tā ir pazudusi. Un attiecīgās datu aizsardzības iestādes izskata jautāju, šo jautājumu, bet ja jums ir uh, informācija vēl par Keilu, Uh, tad lūdzu dariet man zināmu, ir, starp citu, tāds websites, toyfail, un tur var atrast vēl papildus informāciju. Bet atgriežoties pie lielo datu problēmām kopumā un kādu labumu tie var dot sabiedrībai un patērētājiem. Mēs visi par to esam viensprāts, bet vēlos padalīties eh, ar bažām, kādas ir mm, attiecībā uz privātuma uh, pr ievērošanas problēmām, jo šī problēma ir eh, iegūst pilnīgi jaunu līmeni. Liels datu apjoms, kas tiek apstrādāti un veido uh, big data, ir faktiski šie te personas dati informēti par to, kas mēs esam, ko mēs daram. Uh, Un mm, ir neskaitām veidi, kā kombinēt un analizēt šo informāciju. Un tas dod jaunu priekšstatu par to, kā mēs ēdam, dzeram, guļam, ceļojam, ko pērkam, eh, ko ēdam, ko dzeram, kas mums patīk, kad mums patīk, kas patīk, nepatīk un tā tālāk. Un tas viss galu galā uh, um, ietekmē mūsu uzvedību, respektīvi galvenais mērķis uh, šai datu apstādē ir ietekmēt mūsu uzvedību. Mūsu nepārtraukti novēro visādi viedie sensori un uh, dažādas uh, viedās ierīces. Un uh, mēs paši radām savus profilus, un uh, varat paņemt šo profilu un jebkuru uh, derīgu informāciju no jebkurienes, tad visu to salikt kopā. Uh, un pārējo atstāt algoritma vai uh, mākslīgā intelekta ziņā, un starp citu īsti mēs nemaz nezinām, kā viņš darbojas, un kas var noiet greizi. Nu, tad lūk notiek viss tas, kas notiek sociālajos mēdījos ar šiem te ar viltus ziņām un tā tālāk. Un Daudz droši vien ir redzējuši šo te seriālu Melnēs spogulis. Tā, protams, ir zinātniska fantastika, bet eh, tāda var iztikas mūsu nākotnē, mēs neuzmanīsimies. Bet atgriežoties realitāte principā ir jau izveidojies tāds biznesa modelis, kā apstrādāt personas datus un izmantot. Personas dati ir ārkārtīgi vērtīgi un, un visi domā par to, kā tos izmantot, lai uh, piedāvātu pakalpojumus, kas ir labāk pieskaņot patērētāja vajadzībām. It kā izklausās labi, bet e, faktiski Mm, tie ir vērsti uz to, lai veidot biznesa attiecības starp biznesu un patērētāju. Un būtībā riska uzņemšanās eh, uz, it kā uzņēmums nomet no saviem pleciem un uzliek visus patērētāju pleciem. Un, ja mēs paņemam, piemēram, apdrošināšanas nozari, uh, ir Iespējams, ka jums nedod neviens uh, ap, mašīnas apdrošināšanu, ja jūs nebūsiet ar mieru kādu melno kasti, kas informē par visu, ko jūs darāt, ievietot jūsu mašīnā. Uh, var jums atteikt veselības aprūpi, ja jūs, piemēram, uh, pievienojat dažādas ierīces, neveicat skriešanu, necik soļus dienā un tā tālāk. Tātad arī piedāvājumus var veidot balstoties personas datu analīzi vai atteikt eh, pakalpojumu sniegšanu. Un līdz ar to var eh, šie dati tikt izmantot diskriminējošu lēmumu pieņemšanā. Un Līdz ar to eh, komercionālajiem aktieriem būs iespēja piekļūt visam, kas jums ir jūsu datoriem, telefoniem, automatizētām mašīnām, bērnu rotaļlietām, tosteriem un tā tālāk un tas notiek visā pasaulē, un tas ļauj ietekmēt šos patērētājus reālā laika režīmā, eh, un eh, cilvēki par to pat nenojauš. Tas ietekmē mūsu izvēles brīvību, jo big data eh, palīdzēs uzņēmumiem mums pateikt priekšā, ko mums vajadzētu gribēt, bet viņiem to nevajadzētu darīt. Un daži, piemēram, cenšas uh, paredzēt, ko jūs gribētu nopirkt, piedāvājot jums bonus, vai ko jūs online vēlētos lasīt un tā tālāk. Tā kā uh, nu, tas rada arī jaunas iespējas, protams, bet mēs ļoti maz saprotam, kā šīs lietas pareizi strādā melnā kasta kļūst arvien melnāk un melnāk un arvien mazāk caurskatāmāk. Tādēļ atgriezīsimies pie fundamentālajām, pie pamatiesībām un vērtībām uh, un ir jāpanāk, lai digitālā pasaule tās respektētu. Un tieši uh, tādēļ Eiropas datu. Uh, aizsardzības uzraudzība ir tik ļoti svarīga. Ja mēs lietas izdarīsim pareizi šajā procesā, mēs varam radīt šo uzticību, kuras pašlaik trūkst, un mm, mums ir jāļauj pareizi attīstīties digitālajai ekonomikai. Un pamatiesības ir visa pamats, kam ir jābūt vadošajam principam. Ar tēs arī ar to var apstāties. Un Es ceru, ka šoreiz eh, šitā lele neko uz ASV neaizsūtīs, jo es viņu biju izslēdzis. Paldies! Un tālāk došu vārdu Paulam Ņemecam no komisijas, lai viņš iepazīstinātu mūsu ar komisijas eh, viedokli. Lūdzu! Paldies, eh, komisija ir eh, pilnībā gatava padarīt Eiropu par plaukstošu datu ekonomiku, un ļoti svarīgi šajā kontekstā ir saprast, ka publiskie ieguvumi vai nu tie nāk caur tirzniecību, vai arī tieši. Um, šie, šie labumi izriet no lielo datu tehnoloģijas vispirms, un arī ļoti bieži tādos gadījumos, ka lielie dati nesastāv no personas datiem. Tāpēc mums ļoti svarīgi saprast, ka e, vienu dienu fiziskie dati būs piezināmi 150 gadu ilgam personas datu kopumam. Un mums nevajadzētu iedomāties, ka personas dati ir vienīgais eh, galvenais eh, temats lielo datu tehnoloģiju diskusijā, bet ja mēs runājam mm, par publiskiem labumiem, tad dati ir ļoti svarīgi gan dabaszinātnēs, gan ekonomika. Un eh, vai nu, šie dati tiek radīti no mašīnu datiem vai, vai arī personas dati var būt anonimizēti un tad pilnībā izmantoti publiskās intereses. Un publiskās intereses var tiešām realizēt, eh, izmantojot personas datus, ja tie ir anonimizēti. Un ja tie ir anonimizēti, tad tie vairs nav personas dati un tāpēc nav nepieciešams to aizsargāt eh, caur likumdošanu. Otrkārt, tad, kad mēs runājam par personas datiem tie, teiksim, personas dati kā lielie dati, un tas ir mūsu diskusijas centrā šodien. Un patiešām mums ir nepieciešama liela uzticēšanās. Liela, lielo datu tehnoloģijas strādā tikai tad, ja ir liela uzticēšanās. Un tas arī ir noteikts mūsu Eiropas ietvarā. Mums ir jāsaprot, ka dažas lielo datu teorijas, tās tiešā veidā ir pretrunā ar regulējuma pamatprincipiem. Daži saka, ka lielo datu teorija liek vākt pilnīgi visu, un tikai vēlāk mēs redzēsim, kas tad ir liedrīs, kam mēs varam izmantot to savākto. Un tas, protams, varētu arī eh, likt vairāk mācīties kaut vai nejaušā veidā, kaut kad eh, procesa tālākajos posmos, tā tas varbūt ir, eh, bet um, ir regulā piektais pants, kas runā par datu minimizāciju un limitāciju ierobežošanu, un šie principi nav savienojami ar lielo datu principiem. Tad tieši tādā pašā veidā, kā mēs pieejam to, ka pamatiesības ierobežo aktivitātes daudzās nozarēs, arī ekonomiskā dzīves nozarēs, un arī ierobežo citu cilvēku tiesības mūs kā individus. Un mums ir jāpieņem šī realitāte, ka ne visas lielo datu aplikācijas būs iespējams un realizējams saskaņā ar regulu. Uh, mums e, tiešām ir nepieciešams tādas e, big data aplikācijas, e, kas saskan ne tikai ar pamatprincipiem, bet arī regulu kā tādu. Un šeit ir iemesla, iemesla mērķi ierobežojums un datu minimizācija galvenie aspekti. Uh, Vai ir iespējams maksimizēt publisko vērtību lielo datu tehnoloģijā un darīt to saskaņā ar regulu? Es domāju, ka mm, tas ir iespējams. Es esmu nedaudz papētījis šo jautājumu. Es redzu, ka kā uzņēmumi raksta par šīm lietām un arī, arī pie, piemēram, analizējuši sas, ko te viņi raksta savā blogā. No nu, vienas puses šķiet, ka tādas regulas kā GDPR tā varēs ierobežot datu izmantošanu sakarā ar tiem stingriem noteikumiem, kas tur ir datu aizsardzības regulā. Bet regulā e, šī atbilstības noteikumi tie pieļaus vairāk iespējas, jo ļoti daudzas organizācijas galu galā sapratīs detalizētāk, no kā sastāv klientu datu. Uh, elementi. Un caur šo dziļāku izpratni organizācijām būs labāk iespēja novērtēt uh, to klientu informāciju, kas ir viņu rīcībā un kā viņi to var izmantot datu analītikai. Pašā pamatā šai dziļākai izpratnē ir daudz lielāka nepieciešamība pēc uh, pārskata atbildības. Un to nevar vairs uh, neievērot. Uh, nevar eh, apgalvot, eh, ka datu pārvaldība ir jāsasaista tikai un vienīgi ar, ar eh, kaut kādām sankcijām, ka ir tomēr nepieciešams adekvāts atbalsts lai pārvaldītu datu kompleksu, un tomēr es uzskatu, ka arī SAS bloga teiktais varētu noderēt analītiskiem nolūkiem. Un ļoti bieži runājot par tiesību aizsardzību, tagad mēs apgūstam šo mācību NSA, ir iegrimuši datos, bet pamatprincipi, kas ir datu aizsardzības likumā jau kopš 95. gada, tie nosaka, ka datiem ir jābūt precīziem, jābūt eh, būtiskiem un jābūt aktuāliem. Tas, eh, tie ir principi, kas nodara arī drošības darbam un tiesībā aizsardzībai. Un mēs komisija esam pilnībā mm, sapratuši, kāds izaicinājums eh, dod lielie dati. Un tad, kad mēs runājam pie regulas un arī, kad mēs runājam pie datu aizsardzības direktīvas un citiem tiesībā aizsardzības jautājumiem, mēs eh, uzskatām, ka šie instrumenti ir izmantojami publiki, publiskās intereses um, vai labumam nolūkos un ir iespējams strādāt ar šīm metodoloģijām. Es gribētu pieminēt dažas jomas, kur tiek izmantot lielie dati, pat, eh, ja tas saskan ar datu aizsardzības likumdošanu, bet tomēr ir iespējams būt arī negatīva ietekme. E, piemēram, e, kāds tiesas nolēmums par mediju brīvību e, runā par šo aspektu, bet šeit gribētu arī pieminēt tādas brīvības kā, kā pulcēšanās un izteiksmes brīvība. Kaut arī šis piemērs brīvās vēlēšanas, kā tas bija pēdējā gadījumā ar prezidentu Obamu, uh, īstenība, uzvarētājs bija tas, kurš labāk um, psihometriski ietekmēja vēlētājs. Tad jautājums ir par to, kā ietekmē lielie dati demokrātiju, kā ir ar diskriminācijas potenciālu, kas um, izriet no big data un um, kā ir ar darba likumdošanu. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem un nobeigumā es teiktu tā, ka princips, ka lielajiem datiem ir nepieciešama liela uzticēšanās, uh, uzticēšanās no cilvēku puses, no uzņēmumu puses, no valstu puses, no parlamentāriešu puses. Eh, šis princips eh, ne tikai attiecas uz individu datu aizsardzību, bet arī attiecas uz uzticību tam, ka eh, lielajiem datiem nebūs negatīvas ietekmes uz visiem pāriem pamatiesību aspektiem, par kuriem es tikko kā ātri pateicu, un visbeidzot es gribētu arī atzīmēt, uh, ka šo brīvību garantēšana un arī, lai būtu brīvas vēlēšanas, lai funkcionētu demokrāti, um, tiktu nodrošināta izteiksmes pulcēšanās brīvība un kā arī tiesības kontrolēt, kas notiek ar jūsu datiem valstī, kur notiek aizvien vairāk šo datu vākšana analītiska aprakta apskate, tie nav tādi nelieli tehniski izaicinājumi. Tie ir ļoti būtiski jautājumi, kas ir saistīti ar brīvību, ar likumu vāru, ar pamatiesībām digitālā laikmetā. Paldies! Thank you, Mr. Nemets. Paldies, Nemets kungs. Pēc šīm četrām prezentācijām jautājums par eh, lielo datu komerciālo lietojumu es gribētu dot iespēju izteikties deputātiem. Es redzu, ka vairāk jau ir pacēluši rokas un sāksim ar referenti Annu Gomešu. Un pēc tam mēs uzklausīsim pārējos deputātus. Tomēr es gribētu aicināt jūs iekļauties divās minūtēs, lai runātāji varētu atbildēt uz visiem jautājumiem. Paldies par šo ļoti interesantajiem paziņojumiem un secinājumiem. Mums ir skaidrs, ka GDPR uh, ir uh, datu aizsardzība ir uh, būtisks pilārs un tas ir ļoti nozīmīgs uzticībai. Un es gribētu Risakungam jautāt, viņš uh, pieminēja risku, kā uzņēmumi var atstāt Eiropu DPR datu aizsardzības ierobežojumu dēļ. Bet e, Savienotajās valstīs mēs redzējām, ka daudzi operatori ir apmierināti, jo viņi uzskata, ka vismaz ir kaut kāda pārvaldība, kas ir nepieciešama, lai nodrošinātu ilgtspējīgu uzņēmēju darbību. Varbūt jūs varētu pastāstīt par to sīkāk. Tālāk Dakuņa kungs un Martines kungs. E, potenciāls diskriminācijai, kādu jūs saskatāt, un kā e, situāciju varētu koriģēt? Un kādu potenciālu mēs redzam pats, ja dati tiek anonimizēti, tie var jebkurā gadījumā e, tikt atkārtoti identificēti, ja es izmantoju pareizo angļu valodas vārdu. Tāpat es vēlētos jautāt, kā konkrēta persona varētu kontrolēt eh, datus un kā pieņemt autonomu lēmumu attiecībā uz datu kontroli tad, kad pieaug sarežģītības līmenis, ne, nepieaugot eh, izglītošanai šajā jomā, un patērētājs nereti ir bezspējīgs, bezspēcīgs. Šādā situācijā es gribētu dzirdēt jūsu viedokli Paldies, Birgita Cipel, nākošais runātājs. Jā, vielen dank. Zunīst, man mēs. Jā, paldies. Vispirms es vēlētos piekrist Nimis kungam par to, ka uh, lielie dati un to apstrāda viss šis uh, um, parādība ir iespējama tikai tādēļ, ka to dara mašīnas, to apstrādē mašīnas. Un tādēļ ir ļoti ļoti svarīgi izvairīties no neatbilstošas datu izmantošanas, bet ir milzīgi datu apjomi, tehniskie dati, kas tiek uh, straumēti, privātie dati. Un uh, dati ir jāpārbada eh, uh, nu, zināmos datos, automātiskās datu uh, plūsmas un tā tālāk. Un uh, un dati eh, tiek attiecīgi eh, sazipoti un tā tālāk, bet ļoti svarīgi, kā tie tiek apstā, apstrādāti un vai tiešām tie apstrādāti tiek tiem nolūkiem, kādiem drīkst un tā tālāk. Nu, interesanti bija tā lēle, ko jūs mums rādījāt. Tas ļoti demonstrē to, ka dati tiek vākti visos iespējamos veidos un pēc tam interpretēti, piemēram, pat tad, pat lēle. Uh, Tā tad, eh, protams, ka ražotājiem par šo bērnu nav pilnīgi nekādu datu, bet eh, viņš var izmantot pēc tam no šīs lēlas iegūtos datus, un tas ir briesmīgi, ka tā var manipulēt datus. Un eh, tas jau netiks darīts bērna labākajās interesēs, bet gan tikai komerciāliem mērķiem. Uh, lai praktiski varētu kapitalizēt noteiktas dzīves uh, jomas, un līdz ar to eh, man šķiet, ka uh, par digitalizāciju uh, atbildīgais komisārs sacīja, ka, nu, Varbūt, ka cilvēkiem, kas vieni eh, veci sēž mājās, viņiem būtu labi, ja būtu kāds robots kaut vai ar ko parunāties, bet man, nu, prāt, tas ir briesmīgi. Un, un varbūt eh, var ieprogrammēt eh, šo te robotu tā, ka viņš man nevar runāt pretī, nu, tad es vispār paliktu galīgi traki, ja, nu, viņš vispār nevarētu runāt, man nevienu, ne pretī es nevarētu kārtīgi izstrīdēties un tā tālāk. Uh, Nu, protams, ka dati ir jāvāc, tas ir svarīgi, bet tam vajag noteikumus. Eh, es vēlētos minēt kādu piemēru par eh, viedajām mērierīcēm, piemēram. Eh, tā tad No vienas puses visu saprot, ka tas ir labi, ka uh, nu, ir informācija, piemēram, uh, kurās pilsētas daļās, kurā laikā tiek tērēts mazāk vai vairāk uh, elektrības un tā tālāk, bet ja ir iespēja izanalizēt, cikos es mazgāju veļu, un es domāju, ka tas jau ir solis par tālu. Paldies, tālāk, Lēverkungs. Paldies Eh, es varētu nepiekrist vai piekrist Cipels kundzei, bet no manas puses jautājums ir saistāms ar datiem. Mums ir nepieciešams patērētājiem eh, patērētājs informēt par to, kas notiek ar datiem, bet nevienmēr patērētāji ir interesē, interesēti šajos jautājumos. Jūs uh, Eh, ja vēlaties kaut ko izmantot, priek eh, šim nolūkam vajag uzklikšķināt uz nosacījumiem, bet, eh, bet jūs neizlasāt deviņas vai vairāk lapus, piemēram, Apple lietošanas nosacījumiem. Angļu valodā vis, vismaz teksts ir samērā garš, un šis ir būtisks jautājums arī nākotnēji ne tikai mēs dodam iespēju, bet arī kā mēs varam padarīt šo informāciju ne tikai publisku, bet pieejamu, lai cilvēki saprastu, uz ko tad viņi īsti parakstās. Un nākotnē būs aizvien svarīgāk rast gudrus risinājumus. Un Varbūt jūs varētu paskaidrot, kā jūs izmantojat datus, kurus datus, lai uh, apkarotu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, lai uh, VB iestādes varētu apkarot krāpšanu, kādus datus jūs uzkrājat un kāda ir tā datus aizsardzības vīde, kurā jūs to izmantojat. Bet atgriežoties pie uh, Velles kā par attiecībā uz patērētāju noteikumu pārkāpšanu, kā tas darbojas tirgu, un varbūt tas būtu jautājums visiem runātājiem, kā jūs uzskatāt eh, datu aizsardzību Eiropas līmenī, kāda būtu datu uzraugā eh, spēja eh, ieviest stingrākus privātuma noteikumus, uh, valstīs un datu aizsardzības paketi, kur mēs pieņēmām, kāds ir jūsu viedoklis par nākotnes attīstību, vai tā ir no pieņemt uz vairākiem gadiem, un vai tas fakts, ka mēs pieņemām noteikums Eiropas līmenī, ir piemērots tam, kā mēs sekojam digitālās pasaules attīstībai. Paldies, paldies, pēdējais eh, runātājs Marju Lauristīna. Paldies! Paldies visiem runātājiem. par ļoti interesantajām prezentācijām un dažādiem viedokļiem. Man ir savējais tā, ka jau 40 gadus strādājot komunikācijas zinātnē un Sākotnēji mēs runājām par universāliem kodiem un universālo raksturu komunikācijai un par to, ko mēs darām ar acīm, ausīm, muti, valodu ikdienā. Eh, un mēs eh, lietojam lielos datus, un neviens nezin, cik liels ir tas datu apjoms, ko mēs varam apstrādāt savā galvā. Un, šajā jomā nebūtu nekā jauna. Jaunums ir ātrums, jaunums ir datu masa, ko var apstrādāt pilnīgi jaunā režīmā un piekļuvi uzkrātajiem datiem, jo mēs, piemēram, nevaram piekļūt viens otru smadzenēm. Pat ja mēs būtu ķirurgiem, mēs ne, nevaram piekļūt informācijai smadzenēs. Šobrīd ar, jauni, ar lieliem datiem mēs eksponējam atsevišķas lietas, kuras līdz šim laika brīdim bija uh, Eh, paslēpts kultūrā, un šobrīd mums ir jāpiemērojas jaunai kultūra, jo likumdošana ir daļa no kultūras, tas ir kodeks. Mēs izveidojām GDPR, bet tā, tas ir kā gramatikas likums. Ļoti labi ir zināt gramatiku, bet ja mēs nezinām eh, vārdus un ko tie nozīmē, tad gramatikas zināšanas nepalīdzēs. Un Tā šobrīd ir problēma, kā mēs ieviešam un kā mēs pārkodējam e, mūsu zināšanas par realitāti, izmantojot šo jauno kodu, bet arī ņemot vērā no, nu, e, nozīmes. Jūs nu, devāt ļoti daudz nozīmes, es no katra runātāja ieguvu jaunu nozīmi e, katrai lietai. Es nevaru piekrist visam, pār to, ka viss ir kārtībā vai ka tā ir pilnīga katastrofa. Es nevaru piekrist tam, ka jāgrābi tas, ko var un, un jādara, ko var. Kamēr jūs nenoķēra, es domāju, ka mums visiem būs savs viedoklis par to, bet mēs šajā vidē esam visi un tāpēc ļoti svarīgi ir saprast to, par ko tad mums ir jāveic leģislatīvais darbs. Piemēram, iedomāsim, ka uh, tums drūmajos viduslaikos tika atka, atklāts stiklus, un mēs gribam eh, pieņemt liku, likumu, lai stikls nebūtu caurspīdīgs, bet tad stikls zaudē savu kvalitāti, vai mēs uh, pieņemsim noteikumu, lai cilvēki neskatītos caur stiklu citu mājās, pat ja jūs to varat. Tā par lellīti. Lellē šī gadījumā ir ļoti labs um, modelis. Tā ir rotaļlieta, ik viens bērns būtu priecīgs par tādu, pat ja e, tā būtu atsevišķa zēniem vai meiteniem, bet uh, trīsgadīgie kad viņi atklāja, ka viņi ir zēni vai meitenes, varbūt tas nav tik svarīgi. Bet pār šo rotaļlietu runājot, ir svarīgi, lai tā pietu, pieturētos pie elementāriem patērētāju aizsardzības noteikumiem, kas jau ir izklāstīti, un jūsu privātu datu transfers kādai kompānijai jau šobrīd ir pretlikumīga Un tāpēc mums ir jāsaprot ar šīm jaunajām lietām, kurās, eh, kā mēs strādāsim, kur mums nav likumu. Šajā gadījumā mums likumi ir, bet citās jomās mums nav vai vismaz nav skaidri formulētu likumu. Vēl viena lieta, kas ir ļoti svarīga par uh, lielajiem datiem runājot ka robeža starp personi, personas un bezpersoniskiem datiem ir izplodusi, jo jūs beigās varat personalizēt datus, kas sākotnēji nebija pers bija bezpersoniski. E, lielie dati atļauj šo robežu pārkāpt, un šeit mums ir jāsaprot, kā visu formulēt. Princips ir iestrādāts gādē. E. EPR. Tālāk mums ir jābūt skaidrai saprašanai par to, kur mums ir palēkās zonas kur, un kurās nav likumdošanas. Tas viss ir ļoti interesanti un mūsu problēmas nāk pamatā no lietām, kur mēs vēl neredzam, kur mums vai nu pietrūks likumdošanas vai izglītošanas, un par lieliem datiem runājot. Šeit zālē ir uh, citi cilvēki, kuri savā ikdienas uh, dzīvē nodarbojas ar statistisku datu ap, apstrādi, bet tā ir minoritāte. Vairums ir. Uh, mierā ar elementāru aritmētiku, un viņiem ir nepieciešams skaidri algoritmi, vienkārši algoritmi, kuri nedarbojas. Paldies, tagad es atkal došu vārdu mūsu runātājiem Anna Gomeša. Uh, Es negribētu palaist garām eh, iespēju uzdot eh, vēl pāris jautājumus, balstoties uz to, ka viņš sacīja, ka varētu būt eh, pagrīdes projekti vai tendences iztenot lielus pārkāpumus. Vai jums šādi gadījumi ir zināmi, ņemot vērā jūsu pieredzi strādājot ar uzņēmumiem, ar finansēm, vai jūs zināt gadījumus, kad lielo datu teha analoģija eh, ir novedusi pie diskriminācijas veselības aprūpē, bankās, eh, atsakot aizdevumus vai citur. Mūsu dārgie konkrētie gadījumi, no kuriem mēs varam gūt pieredzi un izdarīt secinājumus, kā eh, koriģēt situāciju. Paldies! Tagad es dodu vārdu atkal runātājiem, lai viņi sniedz atbildes. Lūdzu, iekļauties visus četrās minūtēs un sāksim tādā pat secībā, kā jūs uzstājāties. Thanks, well, I, I, um, I was lucky. I... Paldies. Man paveicās, man netrāpīja jautājumi, bet eh, tomēr es varēšu palīdzēt kolēģiem ar atbildēm. Gomeša kundze uzdevu par diskriminācijas iespēju. Nu, tas ir ārkārtīgi svarīgs apsvērums. Ir eh, ļoti svarīga norma, kas ir 15. Eh, pāntā datu aizsardzības regulā 1H eh, apakšpunktā. Tur datu subjektam vai individam ir tiesības piekļūt arī automatizēto lēmumu pieņemšanas procesu loģikai. Un un arī šo te iespēju vajadzēs pārbaudīt, tad, kad eh, regula stāsies spēkā, jo ne tiešām eh, tad individiem būs iespējas uzdot jautājumu par algoritmiem, kas liek viņus dažādās kategorijās arī apstrīdēt šo izvēlu. Un vēl plašāk, es eh, grib, par, varbūt neteicu prezentācijā, ir arī etiski jautājumi par tiešsaistes pakalpojumu dizainu, par to, kā šie pakalpojumi tiek sniegti. To brīnišķīgi ilustrē uh, Dēvida Lelle, jo ir jautājumi, kas ir labi un kas ir slikti, un nevienmēr jūs varat sagaidīt, ka visu izšķirs likums. Jautājums, ko uzdeva vēl kāds deputāts par GDPR regulu. Uh, Šeit ir ļoti daudz atbildības arī datu aizsardzības iestādēm. Datu aizsardzības iestādēm ir jābūt atbildīgām, jo tagad jaunā režīmā šīm iestādēm būs daudz lielāks pilnvars un mēs eh, aktīvi strādājam 29. panta darba grupā. Mēs cenšamies izstrādāt eh, reaģējošāku tādu sadarbību ar datu aizsardzības iestādēm, lai mēs eh, strādātu efektīvāk, lai mēs izstrādātu vadlīnijas, kas būtu būtiskas un viegli saprotams, un to varētu izmantot datu kontrolieri. Un šiem kontrolieriem ir jābūt arī ar, ar, ar, atbalstītiem ar resursiem. Resursi ir nepieciešami, lai varētu izpildīt arī funkcijas. Es um, runāju ar beļu kolēģi no datu aizsardzības iestādes šorīt no rīta, un viņš man teica, ka um, ir paredzēta ļoti radikāla reorganizācija viņu struktūrā. Un tas ir, <clears throat> lai reaģētu uz jaunajām funkcijām no GDPR, kas izriet, un tas nav vienīgais gadījums, kur šādas pārmaiņas ir sagaidāms. Un uh, Butarelī kungs teica, ka šie noteikumi būs spēkā daudz gadu garumā, un ne tāpēc, ka mēs tā gribam, vienkārši tā ir likuma būtība. Un 2010. gadā reformu process, lai reformētu veco direktīvu, aizsākās, un mm, šī direktīva stāsies spēkā 2018. gadā. Bija gan 30 gadu vajadzīgi, lai pieņemtu jaunu likumu un um, varbūt šis likums būs spēkā vēl kāds 20 gadus vai pat ilgāk. Un visbeidzot, <clears throat> ļoti interesanti tas, ko teica Lauristins kundze. Mums bija sanāksme ar jaunu pamatiesību aģentūras direktoru. Nesen mēs organizējām šādu sanāksmi un mēs vaicājām, ko viņš domā par jauno darbu. Un viņš teica, ka mums vajadzētu beigt runāt par tiesībām un likumiem, bet drīzāk par cilvēkiem un uzvedību un arī ietekmi, kādā veidā eh, uzņēmumi un valdības un citas struktūras ietekmē cilvēkus un viņu uzvedību. Un eh, tāpēc mums ir nepieciešama datu aizsardzība, bet eh, datu aizsardzības iestādēm ir izaicinājums un uzdevums runāt par faktisko ietekmi, kas ir koncentrēta tirgu un kā tas praktiski un faktiski ietekmē pasaules cilvēkus, sievietes un vīriešus. Paldies, Rīster kungs, tālāk. Paldies par jautājumiem. Es vispirms gribēju atbildēt uz jūsu jautājumiem. Es negribēju oponēt eh, Ringo Jūzo jo prezentācijā mēs vairāk fokusējamies ar to, ko cilvēki tagad eh, ta, dara tagad un, un ko mēs varam darīt pārvaldības un dizaina jautājumos, jo mm, šeit ir dažāds aptvērums, ne tas, ko mēs piedāvājam klientiem. Eh, nevarētu teikt, ka mēs gribam, lai būtu pilnībā dati liberalizēti. Eh, pirmais jautājums, ko uzdeva Gomešs kundze. Uh, bija runā par, runa par uzņēmumu, kas strādā uz āru. Mēs esam tāds uzņēmums konkrēti, kad sniedz savus pakalpojumus citiem uzņēmumiem. Mēs nekur neejam. Bet varētu būt gadījums arī, ka ir kāds uh, globāls uzņēmums, kas funkcionē visur pasaulē. Teiksim, jūs izdarat pirkumu šajā uzņēmumā. Piemēram, jūs ceļojat uz Maroko, bet jūsu kredītkarte ir Spānijā, no Spānijas un jūs dzīvojat šeit. Un tad ir šīs jautājums, kur tad rezidē šie dati. Un uzņēmuma uh, glabā datus, un tad kā mēs apsargājam šos datus, tas ir ļoti neskaidrs jautājums, ja mēs sākam likt šķēršļus, sakot, lūk, šeit ir kredītkartes dārti un rezidents ir kaut kur citur, jūs nevarat uh, Un eh, sakarā ar DA e jūs nevarat, eh, teiksim, apstrādāt Eiropā, bet varbūt ir filiāli, varbūt var izmantot privāto mākoni, dati tiek glabāti citur, bet izmantojot šeit. Tas ir tikai tāds eh, piemērs tā, dažādām šādām apritēm. Un tad, kad jūs runājat par mākoņiem, datu mākoņiem, tad ir dažādi tehniski jautājumi, kas ir jāizstrāda. Par diskrimināciju un krāpšanu Mēs ļoti daudz redzam eh, personiski identificējama informāciju. Nu, to mēs sastopam viscaur. Ir eh, vecās datu noliktavas, un tur šie personīgi identificējušie dati ir atrodami. Mēs jau tagad redzam, tas nav jautājums, eh, ka šādu datu nav, ka viņi tagad būs vai kaut kā. Tas jau tagad ir. Un, ja jūs to apvienojat ar jauno paradigmu, piemēram, lieliem datiem un datu straumēšanu, nu tad e, šie PII kļūst aizvien lielāka masīva ziņā, un tāpēc es savā slaidā runāju par pārmantojamību, ka ir tādas pārmantojamības sistēmas, kas joprojām eksistē uzņēmumu struktūrās. Un tad bija jautājums par to, kā mēs rīkosimies, lai konstatētu krāpšanu. Mūsu finanses ministrija nav vienīgais klients. Mums ir dažādi rīki, kas ir uh, tirgo pieejami, to mēs izmantojam. Mums ir ļoti daudz datu zinātnieki, pārsvarā statistiķi un matemātiķi. Viņi izmanto statistiskos mehānismus, e, pielāgo šos mehānismus datu eksistējušiem krājumiem. E, un pat var piekļūt arī sociālajiem datiem. Es, kā mēs to darām, es nevaru stāstīt šeit par algoritmu, bet šodien ļoti daudzi uzņēmumi runā par to, kā pievienot arī sociālos datus, ko cilvēki ir darījuši publiski pieejams, ka tīšām vai netīšām. Un tas tiek izmantots lai paplašinātu krāpšanas modeļus, ko mēs iespē, spējam veidot, zinot savus uh, know-how. Tas arī viss. Vai jūs vēl kaut ko gribējāt teikt? Diskriminējošie gadījumi. Es zinu, ka jūs varat uh, arī šādu informāciju iegūt tiešsaistē ir pozitīvi un negatīvi diskriminējošie mehānismi, teiksim, norādi atsevišķiem cilvēku segmentiem meklēt preces ar zemāku vai augstāku cenu. Tāda ir iespēja, ja izmantot modeļus, kam varētu teikt ir cilvēciskā saprāta iezīmes. Tālāk Mārtiņkungs. Es vispirms negribēju teikt, ka Mēs esam totālās katastrofas priekšā. Tas nebija tas. Bet, eh, ja mēs aizmirstam mūsu pamatvērtības, ja mēs ļaujam, lai ekonomiski aspekti un komerci intereses prevalē, tad mēs varētu nonākt ļoti, ļoti tumšā vietā, un tas ir tas, ko es gribēju teikt. Tad ir eh, vairāki jautājumi šeit, kas izskanēja. Diskriminācijas potenciāls un, teiksim, jūs gribat izmantot kādu datoru un cena mūsu websaitā ir augstāka un atšķirīga, bet eh, big datu savienošās ierīces varētu to novest pie optimālā līmeņa, pie punkta, un tad vairs nebū, nebūtu tāds jautājums, cik tas maksā vispār, bet gan cik maksā man un tagad. Jo uh, tad um, būtu ņemt vērā ļoti daudz dažādi parametri par jums, kas jūs esat, ko esat iepriekš pircis, kāda ir jūsu ģimene un tā tālāk. Un varbūt, ja jūs dodaties kaut ko pirkt, tad varbūt cena nemaz neparādīsies uzreiz. Tiešā veidā cena nonāks jūsu viedtelefonā un tieši konkrēti pielāgot jums, cik daudz tas maksās tieši jums. Un tas, šī cena varbūt atšķirsies no tās cenas, ko redz kāda cita persona. Piemēram, arī, tad, kad jūs um, avio biļetes pērkat, dažkārt jūs izslēdzat kukijus, un, un tad jūs konstatējat, ka cena ir ļoti būtiski mainījusies. Kaut kas līdzīgs arī manā stāstā. Cits jautājums, kādā veidā jūs varat pieņemt autonomas lēmumus, ja jums nav attiecīgā pilnvarojuma vai varas atbildi ir, jūs nevarat, neko jūs nevarat darīt šeit un jūs tiešām nevarat pat iedomāties, kā tas viss darbojas. Un tāpēc es arī teicu, ka šeit ir fundamentāla attiecību maiņa starp klientiem un uzņēmiem. E, un, teiksim, maisnīca pārdod maisi ir viena lieta, bet e, daudz grūtāk saprast, kā, piemēram, viņa blakusēdētāja uzņēmums e, gūs savu peļņu. To ļoti grūti ir saprast. Un cits jautājums par interesi, kli, klien, ko izrāda klienti. Viņi īstenībā nerosina interesi. Ja jums nevajadzētu lasīt deviņas lasvos, varbūt būtu vairāk interesēti, bet ja jūs varētu saprast tās deviņas lasvos, būtu vēl labāk. Un pat ja jūs saprotat, kas tur ir šajās labs pusēs, jums tāpat nav izvēles. Jums tāpat tās ir jāķeksē accept, ja jūs gribat izmantot savu telefonu. Un sistēma uh, darbojas tā, ka jūs nevarat izdarīt saprātīgu izvēli. Tas vienkārši nav iespējams, un mūsuprāt šīs lietas ir jāmaina. Un vēl ko es gribēju teikt par interesi. Eirobarometrs ar saviem pētījumiem rāda, ka ir cilvēki interesi par šādām lietām, un ja jūs aprunātos ar cilvēkiem, tad arī redzēsiet, ka interesi ir, bet joprojām ir ļoti ļoti daudz nepieciešams izvērst informatīvās kampaņas. Un, piemēram, Amazone eh, bija kāds veikals, kur mēs iepērkamies, un tad tur tiek rakstīti komentāri. Piemēram, vecāki sūdzējās, ka Lelle eh, nesaprata, ko murmulē bērni, un nesaprata. Un tad tāpēc joprojām ir nepieciešams daudz mācīties. Mums ir ļoti daudz instrumentu, mums ir datu aizsardzības regulējums un privātuma likumdošana, bet ļoti daudz likumi, mūsuprāt, nav pielāgoti praktiskai izmantošana. Atkal eh, lēle. Mēs eh, centāmies vērst dr, pro, preču drošuma aģentūru uzmanību par to, vai prece ir droša. Sakot, nē, tā nav droša, jo ir arī rotlietu direktīva un preču drošuma direktīva. Bet nav, tur viss niansēt norunāts. Ir izskatīts transversālās iespējas, vai nevar aizrīties, vai nevar apēst šo leli, vai tā. Tātad ir ļoti daudz lietas, kas vēl būtu jāpēt un jānozē. Paldies! Un visbeidzot, pēdējais runātais. Izaicinājums eh, šajās dienās ir eh, tāds, lai likums darbotos individu labā. Ko tas nozīmē? Kāds attiecas uz big datiem? Eh, Valstī ir jābūt par galveno tirgus virzītāji. Varbūt vajadzētu ar publiskiem finansējumiem arī finansēt šīs tehnoloģijas, lai individu varētu e, pārbaudīt, vai viņu dati tiešām izmantot tiek saskaņoti ar um, big data. Un arī datu aizsardzības iestādēm ir nepieciešami resursi, lai attīstītu šādas tehnoloģijas. Viņi nevarēs vienkārši e, pildīt savu uzdevumu, ja viņi rakstīs ar roku to, ko viņi tagad. Ja jūs gribat analizēt un cīnīties ar ar Facebook, Google un vēl kaut ko, tad jums ir jābūt pašiem ārkārtīgi augsts tehnoloģiski attīstītiem. Uh, ir nepieciešams augstas tehnoloģijas un tāpēc pētniecības fondi un um, arī datu aizsardzības finansējums. Uh, tas ir vajadzīgs. Šobrīd tiek izmantoti uh, bukleti. Nu, varbūt, ka tas ir labi, bet varbūt pēc kāda laika jūs no datu uzrauga iegūsiet aplikāciju, ko jūs instalēsiet savā kompjūtera sistēmā un redzēsiet, vai jūs mūsu dati tiek aizsargāti. Un tāpēc liela nozīme ir valstu budžetiem, tādā veidā tas stimulē investīcijas. Eh, Tech for law. Tas ir tāds izaicinājums. Un otrs izaicinājums ir kapacitāte. Datu aizsardzības iestāžu spēja uh, un, un arī patērētāju interešu organizāciju vajadzība darboties ex officio. Ir nepieciešams spiediens uz šīm iestādēm, kas var rīkoties ex officio, lai šīs organizācijas arī rīkojas un lai strādā strateģiski. Un visbeidzot, divi komentāri big dati nāk uz Eiropu. Būtu nepareizi apgalvot, ka mēs zaudējam lielo status, ka mēs zaudējam mākslīgo intelektu. Ja mēs skatāmies uz datu uzkrāšanas um, centriem Eiropā, mēs redzam, ka tie ir ārvalstu investīciju apjomi miljardiem. Uh, Eh, dolāru. Amerikāņu uzņēmumu datu centrus būvē Eiropā, jo uzskata, ka lieliem datiem ir nepieciešama liela uzticība, un to mēs arī arī gan tiem sev likumu ne, neaizmirsīsim, ka Apple ir vis ļoti visbagātākais uzņēmums visā pasaulē, bet viņi ir agresīvi privātuma joma. Jūs teicāt, lai es vienu piemērs. Jā, tiešām šeit ir kādi piemēri par uh, par, mm, par mērķiecīgu reklāmu, bet mm, nevērsti pret rasi vai reliģiju. Viesnīto istabas tiek piedāvāts tikai baltajiem. Tad lielie dati ļauj jums atzīt varētu saprast, kas tie cilvēki ir. Nevis nav jāraksta, esmu balts, melns vai kāds. Un ir automātiski iespējams arī izslēgt no piedāvājuma noteikts cilvēku kategorijas. Tas pats ir ar e, policijas profilēšanu. Tātad mums nav jāmeklē pārāk tālu, lai saskatītu riskus un arī, lai mēs varētu redzēt atkal un atkal to, ka um, likums, kas šobrīd ir, netiek pildīts. Un tāpēc mums milzīgs uh, uzdevums ir atbilstība un, un īstenošana. Un atkal jautājums ir par to, cik daudz mums ir resursu, cik daudz ir naudas ieguldīts. Un beigās teikšu optimistiski. Ar 4%, 4 maksimālo sodu, kas ir fiksēts regulā, pastāv augsta iespējamība, ka arī tirgu tiks attīstīti modeļi, kas nodrošinās atbilstību līdz perfektam līmenim. Vienkārši tāpēc, ka uh, risks eh, tikt sodītam ar tik augstu sodu ir eh, ļoti motivējoši, pat ja iespējamība tikt pieķertam ir ļoti maza. Paldies par šo pirmo paneli. Paldies runātājiem un paldies atbildētājiem. Es eh, saprotu, ka deputāts sekoja šai diskusijai ļoti uzmanīgi, lai labāk saprastu šo situāciju. Un tagad mēs pārējām pie otrās mūsu darba sesijas. Tagad mums būs īsa personu maiņa šeit priekšā pie galda, un es aicinātu runāties, kas piedalās otrajā sesijas daļā, apsēsties šeit blakus man pie galda. Paldies! Okay, everybody, we are resume. Labi, mēs uh, atsākam uzklausīšanu, mm, sāksim otro daļu, un mēs aplūkosim, kā lielos datus izmanto uh, valsts un pašvaldību administrācija, skatīsimies, kā to dara arī NVO un kā uzrauga mm, publiskās iestādes. Došu vārdu vispirms Rīvo Reitmanam. Viņš ir Igaunijas eh, nodokļu mm, pārvaldes direktora vietnieks kopš 2016. Eh, gada oktobra, un līdz ar to viņš ļoti labi pārzina, kā big dati tiek izmantoti publiskajā administrācijā siin esineda, rääkida, kuidas me siis Eesti. sveicināti! Man ir liels prieks šeit būs un prezentēt jūs, eh, pastāstīt, kā Igaunijas eh, iestādes vāc nodokļu, iekasē nodokļus un izmanto lielos datus. Nu, nodokļu iekasēšana izmanto uh, datus jau desmit gadus, bet jautājums, kā mēs datus vācam, kā mēs tos izmantojam. Un mums liekas, ka nodokļu pārvaldēm jāstrādā divos virzienos. Uh, pirmkārt, kādā veidā mēs datus saņemam un pēc tam, ko mēs ar šiem datiem iesākam. Vai citiem vārdiem, kā šie dati pēc tam eh, var tikt izmantoti iedzīvotāji, kā tos var izmantot iedzīvotāji, kā tos var izmantot uzņēmēji. Datu iesniegšana. Mūsuprāt, eh, datus eh, iesniegt vajadzētu mm, būt ļoti vienkārši. Gan uzņēmējiem, gan pilsonim, gan grāmatvedim, nu nevajadzētu uh, stundām nopūlēties, eh, iesniedzot nepieciešamos datus eh, nodokļu pārvaldei. Eh, tam būtu jābūt vienkārši lietojumā vidē, kas tikko ap, kā pie, tā tad būtu jāizmanto viegli lietojama pārskatām programmatūra, ko varētu pēc tam tālāk izmantot arī bankas, valsts iestādes un tā tālāk. Mums ir jāsaprot, kāda dati rodas ikdienas procesā un kā dati datus var izmantot valsts, pildot savus pienākumus. Mēs izmantojam tikai tos datus, kas ir nepieciešami. Valsts, protams, un nodokļu administrācija vēlētos saņemt vairāk datus, lai zinātu vairāk, bet faktiski vajadzības pēc tā nav. Ideālā gadījumā datus var vākt tiesas saistē bez nekādas ārējas iejaukšanās un aprēķina loģika un uh, nodokļu maksāšanai jau ir jābūt automatizētam procesam, lai pilsoņiem eh, un uzņēmējiem nekas papildus nebūtu jādara, kā tikai jāievada dati. Respektīvi nauda, ko šodien eh, tērē uzņēmējs, lai sagatavotu visu, kas nepieciešams nodokļu nomaksai, eh, šai naudai vajadzētu palikt uzņēmumā. Igaunijā šobrīd uh, Apmēram 100 miljonu eiro kopumā izmaksā visu to datu ieviešana, tātad ievadīšana un iesniegšana, un šo naudu varētu um, aiztaupīt un ļaut izmantot attīstībai un tā tālāk. Tā kā viss tas būtu jādara drīzāk automātiski, un tieši tā tam arī vajadzētu būt. Nīgaunies par nozīmīgus soļus šajā virzienā, un 18. gadā visas šīs sistēmas jau būs automatizētas un brīvprātīgi varēs tās lietot. Mūsu mērķis ir uh, eh, nepārspīlēt eh, uh, ar datu vākšanu. Mums nevajag nekādas uh, super mega datu bāzes. Mēs vēlamies, lai mums būtu minimāli nepieciešamie dati atbilstošai nodokļu aprēķināšanai. Un te um, ir parādīts, kā nodokļu maksāšanas loģika var tikt izmantot tiešsaistes režīmā. Uh, š, tas, tā ir sistēma, kas ir izstrādāta kopā ar bankā. Un ja es esmu uzņēmējiem, gribu maksāt uh, nodokļus un gribu izm, iem, izmak, iemaksāt to caur internetbanku, uh, tad uh, bankā un uzņēmējiem tikai ir jāsazinās ar nodēkļi, nodokļu iestādi, kura jau būs automātiski aprēķinājusi nodokļus un automātiski atkal tie būs, tie tiks ieskaitīti attiecīgajos kontos. Tātad visas administrīvais sloks ir tikai um, reālais eh, tātad pārskaitījums, nodokļu summas pārskaitījums, algas pārskaitījums. Bet svarīgākais jautājums ir, ko mēs ar datiem iesākam. Dati nepieder valstī, dati pieder uzņēmējiem, restīvi pilsoņiem, kuri šos datus iesniedz. Mums ir jāizvērtē dati un uh, jāatgriež atpakaļ uh, datu sniedzējiem. Un jautājums, kā mēs tos atgriežam iesniedzējiem. Nu, mūsu redzējums ir tāds, ka Mums ir jāizmanto personīgā statistika balstoties uz šiem datiem nu, man ir jāredz, kas ap mani notiek, kā datu subjektam. Man ir jāredz, kādas ir uh, algas, piemēram, tajā reģionā, kur es dzīvoju, cik cilvēki pelna, kur es varu strādāt, balstoties uz savas, savu kvalif profesionālu kvalifikāciju. Un tā tad valsts mm, šos datus apkopo, un, bet arī pilsoņiem būtu jādod pieeja šādiem datiem. Arī um, uzņēmējiem tas ir svarīgi. Viņiem ir jāzina, kāda ekonomiskā vide, kādi ir, piemēram, apgrozījumi citiem uzņēmējiem, vai esmu konkurētspējīgs. Tātad visu šos lēmumus var pieņemt, ja jūs rīcībā ir nepieciešamie dati. Un, ja tie ir pieejami internetā un uh, tiem var piekļūt. Nākošais svarīgais faktors ir riska pārvaldība. Nodokļu iestādes Eiropas Savienības valstīs veids riska novērtējumu, lai e, varētu e, noskaidrot, kurš cenš izvairīties no nodokļu maksāšanas, kurš rīkojas godīgi, un dati parasti glabājas kaut kur iestādēs, un informācija tiek izsniegta tikai tad, kad tiek piemērotas sankcijas, taču mēs uzskatām, ka šī informācija būtu jādara pieejama Un mēs, eh, mums vajadzētu to novirzīt atpakaļ uzņēmējiem, lai uzņēmumi ikdienā redzētu, kā valsts par viņiem domā, kādi ir riski pastāv, kā arī dotu norādes par to, kā samazināt uh, riskus nodokļu jomā. Tālāk mēs vēlētos izveidot pakalpojumu tādā veidā, lai uzņēmējums varētu redzēt mm, riska novērtējumu, varētu dalīties ar saviem kolēģiem, ar citiem uzņēmējiem, arī publicēt šos datus eh, kaut kur internetā, lai sadarbības partneri to redzētu. Lūk, man nav nekādu nodokļu risku un uh, jūs varat droši ar mani sadarboties. Uh, Un tā tad ir iespējams dalīties ar šiem datiem ar kolēģiem, un mums, eh, kā nodokļu iestādēm, eh, tā tad eh, vairs ar šo informāciju tālāk nav jādarbojas, to var darīt pašas uzņēmumi. Tālāk statistiskā informācija un kopēja pakalpojumu izmantošanu var nodrošināt ne tikai Igaunijā, bet visā Eiropā. Uh, Un līdz ar to mums būtu labs pamats salīdzinājumam uh, starp saviem uzņēmējiem, uh, piemēram, Igaunijā, Nīderlandē un citviet. Sistēmu izstrādāt uh, ir vienkārši, un uzņēmumi uh, paši var uh, šo sistēmu pārvaldīt. Tie nav publiskie dati, ar ko nāk klajā valsts, bet paši uzņēmumi. Paldies! Bet eh, gribu vēl pateikt, ka mūsu uh, uzdevums ir konsultēt uzņēmējs un veikt uzraudzību. Thank you very much. Liels paldies, Raitman kungs. Tālāk nākamais runātājs arī Rauls eh, Savimā no Igaunijas policijas un robežu apsardzes pārvaldes un viņš runās par uh, lielo datu izmantošanu tiesības sargājošo iestāžu uh, darbā. Paldies, uh, cienījamie parlamenta deputātāms un kungi. Es aprakstīšu, kā lielos datus izmanto uh, policijā un robeža apsardzē. Es gribētu izmantot iespēju tā kā mums ir mutiskās tulkošanas dienas, tad vismaz prezentācijas varēšu izklāstīt dzimtajā igauņu valodā. Mūsu e, vērtējums ir, ka lielie dati dod lielas iespējas policijas spēkiem, bet tomēr tam ir ierobežojumi. Big, e, lielie dati tāpat kā citi dati E, mums tiek e, nodoti, lai mēs varētu sasniegt savus mērķus. Mūsu policijas un robežu kontrolas um, padome atrodas Tieslietu ministrijas pāraudzībā un saskaņā ar mūsu likumdošanu izmeklēšanu vada prokurors. Un gadījumos, kad mēs izmantojam datus, mēs varam to darīja tikai ar prokuroru atļauju. Tādējādi ik viena datu lietošana notiek saskaņā ar šādiem principiem un nekādos apstākļos mēs nedrīkstam veikt uzraudzības aktivitātes bez um, krimināla izmeklēšanas process. Protams, eh, var gadīties izņēmumi, bet kopumā eh, noteikumi ir ļoti stingri attiecībā uz to, kā datus izmanto tiesības sargājošās iestādes Igaunijā. Mēs izmantojam datus, eh, kurus mums atļauj izmantot Igaunijas likumdošana. Mēs izmantojam datus, lai varētu analizēt E, noziedzības situāciju, lai prognozētu iespējamu notikumu attīstību. Mums ir datubāzes, e, in, informācijas sistēmas, un tur tiek uzkrātis dati no dažādām e, datubāzēm. Sistēmas mērķis ir izvērtēt tiesību sargājošās situācijas dažādos Igaunijas reģionos. Tāpat arī mēs informē, izmantojam šo informāciju, lai prognozētu, kurās vietās būtu jāpieliek vairāk pūliņu. mūsu darbā preventīvi. Un lai pārvaldītu resursus, mums ir jāizmanto dati, un šie dati ir anonīmi. Cits aspekts mūsu darbā ir datu kvalitāte. Mēs esam izveidojuši datu kvalitātes sistēmu, mēs vēlamies, lai mūsu dati būtu droši, un tāds ir mūsu sistēmas mērķis. Tik tiešām pats Eh, tiesību sargājošās iestādes var kļūdīties, bet mēs esam izveidojuši sistēmu, lai šādas kļūdas novērstu. Mēs izmantojam lielos datus, piemēram, lai analizētu mūsu policijas transporta līdzekļu darbību. Kopš 2004. gada ir GPS sistēmas 500 policijas mašīnās un ir visos gadījumos uh, uh, informācija par transporta līdzekļu pārvietošanos ātrumu, atrašanās vietu, uh, pilsētu, kurās vietās patrulēšana notiek vairāk un Protams, ka tad, kad eh, sistēmas darbs tika uzsākts, tāds eh, policijas darbinieki bažījās, ka um, augstāk stāvošie var viņus uzraudzīt visu laiku, bet kopumā tas ir uzlabojis policijas darbu. E-policijas sistēma nozīmē to, ka policijas automašīnām ir savi e, bortdatori un datu aizsardzības labad mēs sakojam, lai dati nekad netiktu glabāti šajos datoros, bet tikai centrālajā serverī. anonīmie lielie dati tiek izmantoti mūsu sadarbībā ar Tartu universitāti un uzņēmumu pozītījumu, kurā apstrādā droši informāciju no mobilajiem telefoniem. Gadījumos, kad saskaņā ar līgumu vienošanos tā var nodot tālāk informāciju par mobilo telefonu lietošanu. Piemēram, 2012. gada piemērā jūlijā un augustā mēs redzam, ka nelielā Igaunijas pilsētiņā Hapsalū mobilie telefoni tika izmantoti vairāk nekā parasti. Mēs redzam, cik vietējo, cik ārzemju, cik citu Igaunijas pilsētu mobīlie telefoni ir tikuši izmantoti Hāpsalū pilsētā un e, pamatojoties uz šiem datiem mēs varam plānot nākotnes notikums, jo šajā periodā Hāpsalu notika festivāls un mēs zinām, uh, zinājām aptuveni, cik policijas automašīnas būs jāizmanto šim pasākumam nākošajā gadā. Datus sniedza manis nosauktājs uzņēmums saskaņā ar sadarbības noteikumiem. Tāpat arī mēs esam sākuši, mēs esam iecerējuši jaunu projektu par mobīlo datu lietošanu. Un šis ir projekts, kas tiecas uz lielo datu izmantošanu universitātēs, valsts departamentos, tiesību sargājošās iestādēs, un tas nozīmē, ka visi izmantotie dati būs anonimizēti. Käivitanud projekti kus me soovime politsei käes olevaid andmeid. Tāpat ir sagatavots projekts pār datiem, kuri attiec uz noziedzību, uz drošību, un mēs vēlamies šos datus nodro, nodot sabiedrībai. Un arī šajā gadījumā ir runa par anonimizētiem datiem attiecībā uz dažādiem pārkāpumiem, un mēs vēlamies šos datus darīt pieejamus mūsu tīmekļu vietnē, un e, nākotnē mēs esam arī iecerējuši tos ilustrēt ar diagrammām. Statistilisi analīze. Mēs vēlamies ikvienam dot iespēju izmantot mūsu tīmekļu vietnē pieejamos datus. Kopumā Mums ir izveidots juridisks ietvars mūsu personiskās informācijas aizsardzības likums un arī informācijas sabiedrībai likums. Policija šos uh, likumus eh, ņem vērā. Mums ir eh, sadarbība ar datu aizsardzības inspekciju, ir eh, datu aizsardzības amatpersona, ir e-mācīšanās kursi visām policijas amatpersonām, lai panāktu to, ka visi pārzina lietas attiecībā uz datu aizsardzību. Tāpat arī ir izveidota eh, struktūra vienība, eh, kas ir paredzēta neatļautu datu izmantošanas novēršanai, un ir bijuši arī, bijuši arī gadījumi, kad ir lietas iesniegtas tiesām. No manas puses tas ir viss. Paldies par uzmanību un noslēgumā Vēlos tikai piebilst, ka mēs zinām, kas ir lielie dati, bet mēs vēlamies aizsargāt visus datus. Paldies par šīm prezentācijām. Turpina priekšsēdētājs un tagad dosim vārdu pēdējam runātājam, Frederike Kaltehoinerei no Privacy International, un viņa mums izklāstīs NVO viedokli par datu aizsardzību. Eh, paldies par uzaicinājumu. Lūdzu, nākamo. Es strādāju Privacy International, mēs esam reģistrēta eh, lab, brīvprātīga organizācija. Mēs esam iesaistījušies dažās tiesu lietās eh, pret valdības iestādēm, kas ignorē cilvēku tiesības ir um, ļoti vie... neiespējami dzīvot uh, mūsdienās bez dati ģenerēšanas. Bet uh, tad, kad mēs runājam par uh, datiem, tad mēs domājam arī par to, ka mēs to ģenerējam. Vai nu tie ir kredītkaršu dati vai kādi e-pasti. Un um, tas nozīmē, ka mūsu ķermeņos un mūsu mājās un mūsu dzīvokļos ir tāda kā sensori, kas darbojas ar datiem. Šādā kontekstā ir ļoti svarīgi pasvītrot, ka lielie dati vienmēr nozīmē vismaz galvenās divas lietas. Vispirms tās ir tehnoloģiskas metodoloģijas un arī mīts tas ir. Tā ir spēja ģenerēt un uzglabāt bezprecedenta datu apjoms, kurus var analizēt ar ļoti sarežģītajiem instrumentiem. Un ir arī tāds mīts, ka ir iespējams tagad ģenerēt tādas atmjums, kuras ne, nav iespējams uh, Um, precīzi apstrādāti. Tātad šie dati, kas tiek skatīti sociālā kontekstā, šeit nerunāju par citiem datiem un kādiem klimata pētījumiem. Un es uzskatu, ka, ka šeit ir divi šie jautājumi - mīts un tehnoloģija, un šeit tieši mēs varam runāt par ietekmi uz pamatiesībām. Es izmantoju šo nākamo attēlu, tad, kad lasu lekcijas studentiem, tad, kad es stāstu viņiem, ko nozīmē šie big data, tā kā tehnoloģija un iestāstīja arhīvi vai arī NSA. Ja NSA um, arhīvi tiktu pārvērsti stāstī failos, tad tas būtu apmēram ar tādu apjomu, kā parādīts. Un tagad es gribētu ilustrēt uh, šo miedarbību starp mītu un tehnoloģiju un gribu dot kādu ļoti, ļoti mm, jaunu piemēru uh, pagājušā nedēļa bija arī kāds kāds uh, raksts par amerikāņu vēlēšanām, un tur bija rakstīts, ka Kembridžas analītiķi uh, ir, ir, um, ir viltojuši rezultātus, un dēļ tā Trumps ir uzvarējis. Uh, un tādā veidā ir iespējams izstrādāt ļoti detalizēts personu profils. Vispirms šī ko, ko, kompānija sniedza vajadzīgo informāciju un arī pēc tam Trumpam sūtīja attiecīgo individu profils, kas ir 40 miljoni, un par katru no šiem 40 miljonu profiliem 5000 datu elementu tika sniegti. Un kas ir fascinējuši šeit atkal ir šīm iedarbības ar mītu un realitāti. Mīts Eh, tas ir nepareizi uzskatīt, ka šī vienotā online marketing kompānija ir krāpsies ar datiem vai sagrosīs tā rezultātu. Nav nekāda pierādījuma tam, ka šāda metodoloģija, šis mikrotārgetings, ka tas tiešām darbojas. Tajā pat laikā šis piemērs vai šie piemēri lieliski ilustrē to, kā cik uh, lielā mērā Big Data var pārkāpt fundamentālās tiesības. Un pirmā atziņa - augstsensitīva informācija, tā, tāda kā e, individuālā neirotisma pakāpe vai arī homoseksuāla, e, ļoti bieži to var izvilkt no ikdienas un publiski pieejamiem datiem. Atkal gribu pasvītrot, ka tā nav informācija, ko es nieguši pilsoņi. Un pat patērētāji, ka, lai arī saprot, kāda veida informācija viņi sniedz sociālos mēdījos, tomēr viņi absolūti var neapzināties to, ka šāda veida ļoti delikāti informatīvie dati e, varētu būt izmantoti. Tā ir eh, klaišs privātuma pārkāpums un arī skaidra personisko, nepersonisko datu atšķirības neievērošana. Arī šajā nākamajā, piemēram, mēs redzam, ka šīs prognozes vai gadījumi eh, ir ļoti bieži neakurāti un arī neobjektīvi. Un šāda neobjektivitāte ir ar ietekmi uz pamatiesībām, piemēram, var radīt diskriminatorisku ietekmi, un ja šādi profili tiek likti, lai prognozētu kredītreitingu vai arī kāds uzvedības modeļs, eh, arī policijas kā sakarā, tad, eh, starp citu, tādi gadījumi arī ir jau eh, ASV. Un um, tas ir it īpaši satraucoši, jo absolūti nav caurskatāmības par to, kā notiek šī analīze. Un ļoti bieži klienti pilnībā nesaprot, um, un neapzinās, ka viņa likte ir kaut kāda profila klasifikācija. Rezultātā arī mūsu datu aizsardzības regula ir pilnīgi nederīga. Ja es nezinu, ka par mani gatavo šo profilu, tad es arī nevaru ietekmēt šo informāciju veidošanas procesā. Un vēl viena lieta. Manā organizācijā mēs sakam, ka informācija ir vara un, un vara korumpē un absolūta vara korumpē absolūti. E, šeit 40 miljoni amerikāņu, par kuriem runāju, tie joprojām eksistē un tikai neliela daļa no mūsu zināšanām norāda, ka ikviena interneta kompānija ir eh, zina datus par visiem no mums tad neatkarīgi no šīs neobjektivitātes un privātuma pārkāpiem, es uzskatu, ka nevienai struktūrai nevajadzētu dot tādu varu pār kādiem citiem cilvēkiem bez kontrols. Un šeit es gribētu tik pieminēt eh, musulmaņu reģistru, arī deportācijas draudi, kas ir imigrantiem šobrīd, kas dzīvo ASV. Un visbeidzot, tas ir vēl viens piemērs, kas arī ir daudz um, diskutēts. Uh, tas ir par datiem, kas cirkulē sociālos mēdījos. Uh, internet profili tika prognozēti ļoti balsoties uz dažādiem datiem, kaut vai no Facebooka. Un, uh, bet mēs šeit runājam par sensoriem un ir veikti arī dažādi pētījumi ar dažādiem citiem aspektiem, piemēram, dat, mobilo telefonu un dažādi kustības pārvietošana. Datu aizsardzība. Šeit ir dažādi mm, algoritmi, biometrija, risku izvērtēšanas mehānismi, sociālo mēdīju, monitorings, protektīva un policijas darbs. Mm, visi šie attēli ir publicēti sakarā ar uzbrukumiem, kas notikuši nesenā eh, laikā. Šeit ir attiecīgi privātuma pārkāpums, diskriminācija, eh, nepareiza programmatūras izmantošana un arī līdzsvaru trūkums. Šobrīd notiek izmeklēšana, ko veids sakarā to, kā tiek izmantot sociāla mēdīja Un apvienotā karalistē policijas departamenti ļoti bieži paļaujas uz eh, privātām programmām, eh, kas ir eh, izveidotas tā, lai izmantotu privātā vidē, un tāpēc absolūti nav pārsteigums, ka daudz problēmas pārklājas un ir līdzīgas. Un tad vēl gribētu pasvītrot, ka runājot par policijas darbu ar aizsargājušu elementu, ļoti grūti runāt par šo fenomenu kā tādu Šeit ir dažādas metodoloģijas, dažādas veids metodoloģijas, pamatoties uz personu vai uz vietu, uz individu, un metodoloģiski šīs sistēmas varētu paļauties uz dažādiem datiem no policijas datiem dati, sociāla mēdī dati, arī komerc dati var tikt izmantoti, un arī modeļos varētu paļauties uz lielu metožu daudzveidību no statistikas līdz eh, advancētajai mašīnu mācīšanai. Un šeit es gribētu paturpināt Igānijas kolēģi, teikt, es šeit runāju šeit par tādiem eh, kliedzošākiem gadījumiem, un man ir arī tāds piemērs. Kalifornijā ir policijas departaments, kas izmanto programmu nodrošinājumu Beware, un tad, kad um, policisti ievada kaut kādu pieprasījumu un iegūda ļoti daudz dažādas atbildes, ziņas par īpašumiem, par sociālām lietām, par postingiem sociālos mēdījus, un tad viņi izkalkulē aizdomās turamās personas riska līmeni vai sniegtā apdraudējuma līmeni. Runātāji solās runāt lēnāk. Tālāk nākamais. Un atkal šeit ir ļoti svarīgi nošķirt mīta daļu no realitātes daļa. Ir um, tāda tendence būt um, pārāk pārliecinātiem par to, cik liels ir prognozējušās kapacitātes spēks. Un um, šeit mīts ir tāds, ka ir tāds kļūdains pieņēmums, ka advancētas matemātiskās un skaitļošanas varas uh, ir nepieciešamas un pietiekamas, lai mazinātu noziedzības līmeni. Un pašās beigās es gribētu teikt, es gribētu pieminēt bažas, kas uh, mums ir šī te problēma ar predictive policing Vispirms ir riska izvērtēšana saistīta ar individu vai e, attiecīgas persona, kas e, veic noziedzīgu nodarījumu, ir jau bijusi aizdomās turēta par pagātnes nosiegumiem vai arī e, ir cits koncepts. Un vēl aspekts, par ko mēs esam noraizējušies, ir publiski pieejamo datu izmantošana, lai ietekmētu augstu privātā, privāto normu pārkāpošā veidā jo eh, publiski pieejami dati tiešām var izmantoti, lai veidotu sensitīvu aizdomās turmā profilu, un eh, kolektīvā gadījumā mēs, eh, mēs arī paredzam, ka tiesību aizsardzības iestādes var modelēt protestētājs, teiksim, dažādos protestu akcijās un attiecīgi modelēt rīcību. Nākamais slēdz trešā bāža ir tāda, ka šeit nevarētu būt runa par pilnīgiem datiem vai nesubjektīviem datiem. E, e, jebkurā vietā ir kaut kāda, kaut kāda ietekme, vai nu tie ir policijas dati, vai arī publiski pieejami dati, jebkurā gadījumā šeit ir kaut kāds subjektīvisms un tāpēc arī iespēja diskriminēt. Un visbeidzot, Mēs gribētu vēl piebilst, ka praktiski visi predictive leasing instrumenti ir ar īpašam tiesībām aizsargāt softvērs, ko pārdod dažādi departamenti privātām e, institūcijām. Tas nozīmē, ka metodoloģijas nevar nekontrolēt, ne arī neatkarīgā veidā pārskatīt. Un visbeidzot, datu aizsardzības e, regula ir labs solis pareizā virzienā, tomēr mēs uzskatām, ka ir aspekti, e, kur ir nepieciešams nepieciešams vai nu tālāk analizēt, vai arī e-privātuma direktīvā analizēt. Piemēram, nošķirt personas, nepersonas dāņus, arī anonīmo datu vai anonimizēšanas potenciāls vispār, un kā arī atšķirības starp eh, datu vākšanu un datu ģenerēšanu. Thank you very much. Paldies par šo prezentāciju. Un nu, tagad es došu iespēju deputātiem uzdot jautājumus, un tad es došu vispirms vārdu referentei. Un tad arī tiem dažiem citiem locekļiem, kas gribētu izteikties Anna Gomeša lūdzu. Labi, paldies! Paldies visiem paneļa locekļiem. Vispirms liels paldies mūsu draugiem no Igaunijas. Es domāju, ka Tas ir ļoti interesants gadījums, kad big data tehnoloģijas jau ir izmantotas un acīm redzot, izmantošana jau ir vainagosies ar labiem rezultātiem, bet ir arī, zinām, piesardzība izmantošanā, piemēram, taksācijas nozarē jūs eh, arī izmantojot informēto piekrišanu, jums piekrišanu jāsaņem to attiecīgiem iedzīvotājiem. Tas varētu būt lielisks instruments, lai apkarotu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, vai to no krāpšanu, arī pret organizēto nosiecību. Un mans jautājums jums ir šāds. Cik lielā mērā es gan saprotu, ka jums ir ierobežota pieejamība dažādiem policijas departamentiem? Uh, tādā ziņā, ka jūs nevienmēr varat piekļūt pilnīgi visai informācijai visos departamentos. Bet cik lielā mērā jūs dalaties ar šo informāciju ar citām tiesības sargājušām iestādēm? Vispār ir iespējams nodot šo informāciju tālāk. Jūs, teiksim, runājāt par taksāciju. Bet, ja jūs izmantojat terorisma apkarošanas argumentāciju, tad varbūt uh, slieksnis varētu būt mainīts. Un kā tad jūs tādu informāciju nodosiet citiem? Pēdējā runātāja. Kaltoitneris kundze vai pareizi pieminēja, ka pastāv tāds risks, ka visas šīs sistēmas, kā piemēram programmas, tās izstrādā e, pārdevēja, kas pakļaus privātiesību likumdošanai. Un jūs nevarat kontrolēt viņu mehānismus. Un jūs teicāt, ka šāds metodas tiek izstrādāts arī Tartu universitātē. Jūs eh, varat būt uzmanīgi un cenšoties eh, arī nodrošināt, lai metodoloģijā tiktu ņemt vērā eh, ģenerālās datu aizsardzības regulas noteikti aspekti. Vai tiešām jūs to kontrolējat? Un tad jautājums pilnīgi visiem. Sakrā ar sēkām, kas izriet no datu apkopošanas, datu, kas nāk no dažādiem avotiem kādas konkrētas grūtības un problēmas šeit ir jums radušās. Mēs dzīvojam tādā laikmetā, kad tas viss notiek, mēs nevaram to ignorēt. Mums drīzāk vajadzētu mainīt nozares un rūpniecības uzvedības modeļus. Jā, varbūt jāvērš uzmanība uz dažādiem modeļiem, bet cik lielā mērā publiskie lēmumu pieņēmēji var balstīties savā lēmumu pieņemšanā uz tādiem rīkiem, uh, arī, kā jūs atzīmējāt, šeit ir ļoti daudz uh, labas lietas šo rīku ziņā, bet arī ir ļoti daudz uh, subjektīvisma un arī daudz risku un arī pastāv diskriminēšanas risks tādējādi. Un beigu beigās mēs Eiropā esam noraizējušies uh, ar, par datiem un tā tālāk, un tāpēc arī mums ir tā vispārējā datu aizsardzības regula, Un mēs esam ārkārtīgi nobežījušies par to, ka, kas notiek ASV, jo tur šādas likumdošanas vispār nav. Bet kā, ko jūs domājat par Ķīnu? Jo es vispār neredzu nevienu, kam vispār būtu kaut mazākā baža par šo te lietu parādīsies mūsu valdības paraksta kontrakts ar Ķīnu, nedomājot ne par ko. Un viņi pat saka, ka Ķīnas iestādes pat spiež vai piespiež e, mūs, tas ir mūsu iestādes turēt visu informāciju tikai un vienīgi Ķīnā. Vai kāds ir vispār par to noreizējies un domā par to? Very much. Uh, I also have done... Paldies. Un tad Pēržjā kungu un pēc tam Laurisnes kungu. Oui, merci. Paldies eh, visiem runātājiem, visiem trim runātājiem. Jūsu nosauktie piemēri bija ļoti interesanti. Eh, neliels pārmetums ar jūsu atļauju. Es uzskatu, ka jūs ļoti daudz runājāt par priekšrocībām. Es uzrunāju abus Igaunijas pārstāvis. Jūs runājāt par eh, sistēmu priekšrocību sistēmām, kas ir balstītas uz labo gribu abās pusēs, uz caurskatāmību, ko var eh, izprast un pieļaut. Jūs uh, sacījāt, ka pastāv riski, ka jūs e, esat tos novērsuši, bet nepiem, nenorādījāt kādā veidā. Par to es gribētu jums uzdot savu jautājumu. Tāpat es vēlētos piebilst, e, ka, manuprāt, vēl aizvien Eiropas Savienībā ir vērojama liela kultūra atšķirība Eh, šajā sakarā, un tas, ko var paveikt Igaunijā, nebūtu paveicams vai vismaz vienādos apstākļos um, citās valstīs. Es šeit runāju par jūsu piedāvājumu ģeneralizēt sistēmu. Esmu no Francijas, un eh, mēs saskaramies ar lielu neusticību, nevienmēr pamatotu, uh, un eh, mums šajā sakarā franču valodā ir teiciens, ka eh, eh, kat, sakarsēts kaķis baidās no karsta ūdens. Tāpat trešajai runātājai es gribētu uzdot jautājumu, ko viņi domā par eh, šiem eksperimentiem, jo es eh, saskatīju dažādus potenciālus riskus abās sistēmās, kas mums tika piedāvātas. Tāpat jūs arī runājāt par tre, trešā runātāja pieminēja vairākus riskus, bet nepieminēja nebija vai ļoti nedaudz pieminēja risinājumus, kā šādus riskus novērst. Un es gribētu šajā sakarā no nu, jums dzirdēt vairāk, jo mēs esam ar likumdevēju atbildību un mums ir jāpiedāvā risinājumi vai vismaz priekšlikuma risinājumiem šajā etapā, lai mēs eh, varētu eh, pabeigt darbu šajā jomā. Mariju Lauristīnu. Liels paldies! Es vēlējos varbūt pakonkretizēt, eh, kas notiek ar lielo datu izmantošanu nodokļu jomā. Tā ir īpaša interese. Un man īpaši interesē PVN jautājums, jo mm, nu, ar ienākumu nodokli tas ir daudz vienkāršāk bet mēs daudz esam dzirdējuši par PVN krāpšanos un arī par to, ka PVN sistēma ir tik sarežģīta, ka mēs nevaram izmantot uh, pozitīvās atšķirības uh, starp dažādām teritorijām un, un, un, un produktiem, un tas viss ir tik šaušalīgi grūti. Uh, Nu, es nezinu, vai jūs nevarētu nedaudz paraksturot, kā tad īsti ir ar to PVN. Un policijas pārstāvis sacīja, un jauki bija to dzirdēt, ka jūs strādājat pie atvērtiem datiem, ka cilvēki var uh, paskatīties šajos datos, bet uh, kā ar vidu datiem? Es esmu sociālā zinātniece, un uh, šie eh, nodokļu dati, ja tie ir personas dati, nu kā eh, ar šo te personas eh, datu aizsardzību. Nu, es domāju, ka finanšu ministrs varbūt tiek klāt, bet universitātē strādājuši ekonomists diez vai to var. Tātad nu, mēs tā kā pār virzāmies uz to, lai publiski pieejami dati datu būtu vairāk, bet eh, ņemot vērā, cik ļoti daudz datu mums ir, kā jūs to praktiski redzat. Jā, paldies, un es arī pats piebildīšu vai mm, izteikšu tādus komentārus, un tad došu vārdu atpakaļ mūsu viesiem atbildēm. Es dzirdēju zināmas atšķirības tajā, ko tacīja Savimā kungs un um, kā darbu, kas balstās uz lieliem datiem, un ko sacīja Kalthoiners kundze, kas tiek darīts ar šiem datiem, ko politika, policija dara mm, ASV izmantojot uh, eh, lielos datus. Nu, ja es to pareizi saprotu, tad jūs, savimākums, eh, izmantojat jūsu iekšējos datus, uh, un anonimizētu informāciju, kāmēr piemērs no ASV balstās uz ļoti personisku datu izmantošanu, noteiktās domās turamo datu izmantošanu, tā kā faktiski tā ir tāda iespēja paraudzīties, vai varbūt kāda virzība, nu kāds vidusceļš, kas ir tas pareizais. Varbūt jūs varat nedaudz paraksturot vai ir kādas idejas uh, saistībā ar šīm divām uh, pieejām. Un otra lieta, nu varbūt tāds abstrakts piemērs, bet man šķiet, ka tas uh, parāda, ka daļa no šīm uh, diskusijām un iespējām Man vienmēr ir licies, ka varbūt lielo datu algoritms, kas balstoties uz eh, noteiktiem datiem, kas tiek savākti, mm, piemēram, nāk klajā ar tādu rezultātu, ka cilvēkiem, kam ir ruda mati, nu, viņi uh, ir vairāk predisponēti noziegumu izdarīšanai nekā citi, vai, vai, vai viņi ir tie, kas vairāk krāpsies ar nodokļu deklarācijām. Uh, Nu, tad varbūt daudz šādu te aspektu, atribūtu un tā tālāk. Un vai šie algoritmi tiešām var tikt izmantot kā noteikts uzvedības, eh, nu, definētāji, lai gan tas īsti nav saistīts ne ar vienu reālu kriminālu aktivitāti. Vai jums nešķiet, ka kaut kādā brīdī šādi secinājumi, lai gan datu bāzē tie izskatās patiesi, tos nedrīkst ņemt vērā tiesību sargājošās iestādes veicot izmeklēšanu, jo mēs šeit tiešām novelkam sarkano līniju. Mēs nevēlamies sākt nodalīt cilvēkus tādēļ, ka viņiem ir piemīta kaut kāda viena pazīme, piemēram, rudi mati. Tātad vai jau ir tiešām domas par to, nu, kur novilkt sarkano līniju. Ar šiem vārdiem vēlos atkal dot vārdu mūsu viesiem. Nu, 4-5 minūtes atbildēm, lūdzu. Un sāksim ar Reitmanu kungu. Jā, paldies. Nu, mēģināšu atbildēt uz jūsu jautājumiem. Tādā pašā kārtībā, kā tie izskanēja. Bet vispirms dalīšanās ar informāciju starp dažādām uh, iestādēm un administratīvajām iestādēm valstī. Jā, mēs to darām, bet ir ļoti stingri uh, noteikts, regulēts, ko mēs drīkstam un ko nedrīkstam uh, nodot. Mums ir ļoti stingri uh, regulēts tas, kādu informāciju mēs drīkstam savākt. Un, ja mēs nododam kādu informāciju, tad tām ir jābūt ar noteiktu mērķi, kurš ir aprakstīts likumā. Un ja likumā šādas informācijas nodošana nav paredzēta, tad mēs šādu informāciju nesniedzam. Mums ir tāds likums kas samazina administīvo slogu, un ja jūs esat valstī, ja iesniedzat kaut kādu informāciju, tad šo pašu informāciju gan citas administīvās iestādes var izmantot. Bet ja kāds ir pieprasījis šādu te informāciju, tad jūs arī varat to pieprasīt. Tā tad lūk tādā veidā. Ja mēs nesaprotam, kādēļ kādam kāda informācija ir vajadzīga, tad mēs to vienkārši nesniedzam. Visa valsts administrācija savāc informāciju un uzglabā nepieciešamo informāciju. Protams, tā ir liela datu bāze, bet tā tomēr ir nodalīta informācija un e, nevar valsts e, tur vienkārši ielūgoties no savas puses un redzēt visu, kas tur ir. Tas nav iespējams. Runājot par uzticēšanos, e, nu, jā, kultūras atšķirības pastāv. Protams, ka pastāv, bet tas ir kaut kas tāds, kas valstī būtu jādara, jāpalīdz veidot šī uzticēšanās, lai cilvēki mums uzticētos, lai arī uh, kādus datus mēs no viņiem uh, vākt, nevāktu. Tātad, un lai viņi saprastu, ka mēs aizsargājam šo informāciju juridiski, fiziski, tehnoloģiski. Nu, protams, liekas jau, ka Igaunijā viss ir ļoti viegli, jo cilvēki mums tā vienkārši uztic un uh, cilvēki nav mm, nobijušies no elektroniskās vidas, bet uh, Tā īsti nav. Mums ir jāparāda, jānodemonstrē, jāpierāda, ka jūs varat uzticēt mums informāciju, ka tā nenoplūst tur, kur nav vajadzīgs. Kādēļ mums ir uh, atdalītas uh, datubāzes, uh, superdatubāzes un uh, informācija uh, no tām nekur nenoplūst? PVN jautājums, jā, tas ir ļoti grūti, jo ar tieši ar šo nodokli vieglāk ir krāpties. Bet eh, ko mēs esam novērojuši? Aiz visa šī sarežģītā regulējuma informācija ir jau atrodama grāmatvedības programmatūrā. Tur ir ļoti labi redzams, kas tiek pirkts, kas tiek pārdots, kas ienāk, kas iziet. Tā kā būtībā var izstrādāt algoritmu nodokļu izstrādē. Mums nevajag šo informāciju, ko jūs esat nopircis vai pārdevis, kādas veids preces vai pakalpums. Mums faktiski ir jāiedod tikai algoritms un informāciju nevar automātiski izmainīt. Principā uh, algoritms izrēķinās uh, nodokli un jūs saņemsiet rēķinu, un tas ir daudz vieglāk. Un, ja mēs eh, tādā veidā vēlamies strādāt, eh, tad eh, kompānijām, kas piedāvā programmatūru grāmatvedībām, būtu jāmaina šī programmatūra, lai tā būtu piemērota mūsu sniegtiem algoritmam, jo to nevarētu, to nevar ietekmē. Un skatoties uz gadījumiem, ka cilvēki izvairās no nodokļu nomaksas, tad, kad mēs sniedzam informāciju par to, kur pastāv riski, kā izvairīties no uzņēmumiem, kas principā mm, izvairās no nodokļu maksāšanas. Nu, tad eh, nākotnē šī problēma varētu izzust, ko mēs esam dzirdējuši no uzņēmumiem. Neviens negrib īstenībā uh, Um, taisīt biznesu ar uzņēmiem, kas uh, izvairās no nodokļiem. Šodien viņi krāp valsts un nemaksā valstī nodokļus, rīt viņi jums nesamaksās. Tā kā, ja uzņēmēji acīm redzami redzēs šo risku, viņi apstās, viņi pārstās sadarboties ar šādiem uzņēmumiem un tie pazudīs no tirgus. Tā kā tā var uzlabot situāciju. Un pēdējais jautājums. Tas vairāk gan attiecas laikam uz politiku nekā uz datu administrāciju, bet varbūt nākotnē būs kādi algoritmi, kas varēs noteikt, ka sarkanmaši maksā mazāk nodokļus kā pārējie, bet nu šodien es nedomāju, ka mums tāda informācija būtu jāizmanto lai aprēķinātu nodokļus vai veiktu riska analīzi, jo kā es jums jau parādīju, ja mēs tagad sāksim uh, nu, sniegt uh, informāciju par to, kāds jūs pārst, kādu risku jūs radāt, nu tad ļoti grūti ir pateikt, ka, piemēram, vispārējais ir kārtībā, un mēs tagad pateiksim, ka risks ir tikai tāpēc, ka jums ir rudi mati, nu ko tad darīt, tagad mats pārkrāsot. Nu, beig beigās tas iznāk ļoti muļķīgi. Nu, paldies, paldies par uzmanību. Paldies, Sārimā kungs. Jā, paldies. Es arī mēģināšu atbildēt uz jautājumiem. Nu, daudziem mēs tādā kā, kārtībā, kā tie tika uzdoti. Jā. Mēs uh, dalāmies ar datiem, sniedzam tos arī citām tiesības sargājušām iestādēm. Daļa no šīs informācijas apmaiņas notiek caur informāciju apmaiņas sistēmu mums ir pieejas tiesības, kas balstās uz informācijas sistēmu funkcijām. Tātad dažādiem, dažādām amatpersonām ir dažādi pieejas līmeņi dažādām sistēmām. Mums ir laba sadarbība ar Tallinas Tehnoloģiju universitāti un viņi sniedz mums risinājums, kas balstās uz lielajiem um, datiem, un viņi veic um, pārbaudas un risinājumus, un mēs vei, veicam, teiksim, attiecīgas pārbaudas, uh, lai uh, secinātu, vai pieeja ir atļauta, atļaujama vai nē. Uh, protams, notiek arī datu pieprasījumi, mēs atbildam uz tiem. Un uh, var redzēt vienmēr, kāda ir pieprasīti, kāds ir rezultāts, kāds ir pieprasījuma nolūks. Un neskatoties to, mums ir arī parlamentārā īpaša uh, komisija, kas veic uzraudzību ne tikai, lai uzraudzītu drošības eh, iestādes, arī policiju un robežsardzi, un vai informācijas vākšana ir saskaņā ar likumu, un vai trešo personu privātums eh, tiek eh, sargāts, vai viņi tiek informēti par to, ka par viņiem tiek vākta kāda informācija. Jebkuram pilsonim ir tiesības jautāt policijai, kāda informācija par viņiem tiek labāta policijā, un uh, policijai šāda informācija ir jāsniedz. Tālāk, kā ar datu uh, apkopošanu un summēšanu no dažādiem avotiem? Uh, Eh, nu, grūtības galvenokārt ir tehnisks, kā nodrošināt to, lai dati, mm, tī, kas tiek savākti, tiek integrēti, lai dažādie informācijas lauki biti rādītu, kas ir eh, ierakstīts, jo eh, dati datu e, nozīme var atšķirties. Nu, tur pastāv zināms risks, nevienmēr visu var darīt automātiski. Un pirms dati tiek agregēti un kopā apkopot no dažādiem avotiem, ir liels priekšdarbs veicams. Un tas var būt arī drauds respektīvi pārliecība par to, ka dati, ko mēs izmantojam, ir pareizi, ir pārbaudīti, ir pēdējie jaunākie dati, ka tie ir korekti. Es piekrītu, ka daži no risinājumiem, ko var realizēt Igaunijā, nevar tikt uh, realizēti lielākās valstīs. Uh, mums tas ir vieglāk, pēc cik mēs esam mazāk valsts, mazākas policijas dienas, 5000 policistu. Uh, nu, tā tad mums ir īzāk, vieglāk to visu aptvert, uzraudzīt un ieviest arī jaunas lietas. Tālāk. Vairumā gadījumu Mana prezentācija runāja par iekšējiem datiem un anonimizētiem datiem, bet mēs uzraugām arī sociālos mēdījus. Mums ir konstebli, kas nodarbojas tieši ar sociālo mēdīju uzraudzīšanu, lai atklātu vai nepastāv kādas aktivitātes, kas nav atļautas. Piemēram, ļaunprātīga rīcība pret nepilngadīgajiem tad attiecīgi eh, šī informācija tiek nodota kompetentajām eh, departamentām, kas nodarbojas ar eh, nepilngadīgo tiesību aizsardzību. Nu, tie daži gadījumi. Tālāk mm, tika uzdots arī jautājums, vai privātie pārdevēji rada briesmas. Nu, mūsuprāt, datu risinājumi kas ir speciāli izstrādāti policijai, ir jāpārbauda uh, to sākotnējais kods. Mēs nevaram kaut ko nopirkt, ja mēs nezinām, ko tā lieta patiesībā dara, ko šī programmatūra dara. Nu, uh, ga, mēs izmantojam gatavus produktus, bet mēs arī konsultējamies ar citām iestādēm um, kāda ir viņu pieredze vai uzraugām uh, to, kas parādās uh, tīklā, kāda informācija par jauniem produktiem, jauniem risinājumiem. Tas nevienmēr ir viegli. Nu, privāta tendera izsludināt tā nav problēma. Piemēram, tā ir to universitāte testē, viņi, ja mēs kaut ko izstrādā, viņi mums nedod informācijas sistēmu, bet datus. Mēs viņiem uzticamies. Mēs nevaram pārbaudīt šos datus, bet mēs uzticamies, tāpēc, ka. Jo viņi arī ir šīs uzticības vērti. Ja mēs varam uh, uzticēt, nu, mēs varam ļoti viegli pārbaudīt, vai mēs varam viņiem uzticēties. Nu, ja viņi vienreiz uh, pievils uh, mūsu tiesības, tad uh, cilvēki nekad viņiem vairs Igaunijā neuzticēties, viņi nekādu darbu nedabūs vairs. Un, nu, lūk, tā kā pašlaik mēs zinām visu, kas tam ir pamatām, zinām, ka pagaidām viss ir korekti, viss tas, ko viņi priekš mums ir darījuši. Algoritmi, lieliem datiem un iespējas Nu, ar big data algoritmiem, eh, nu, viņiem arī, š, nu, arī šeit vajadzētu būt noteikti. Viņi tā, ar algoritmiem ir tāpat kā ar pētījumiem, ir labi pētījumi un netik labi. Ir tādi, kas valtās zinātnes atziņās un ir saprātīgi, un ir tādi, kas eh, tāda nemaz nav. Uh, un ir līdzīga problēma ar algoritmiem, un policija var tiem uzticēties vai nē bet vienmēr ir jābūt uzmanīgiem gan attiecībā uz pētījumiem, gan attiecībā uz algoritmiem, bet izmeklēšanas darbības veicot, jūs, protams, domājat uh, par visu mm, pierādījumu norāžu kopumu. Un Protams, ka e, noteiktās teritorijās novērojot nu, kaut kādas tendences un kaut kādas noziedzīgu darbību veidus, jā, tur mēs varam izmantot algoritmus, bet, nu, bet ne personām. Paldies. E, Frederikai vārds e, par privātajiem pārdevējiem. IBM izmantoja paralēli izmantojums datus, eh, lai aprēķinātu, vai bēg, pastāv risks, ka bēgļi kļūst par teroristiem. Otrais jautājums attiecās uz risku. Ar gadiem, kā jūsu matu krāsa varētu paredzēt jūsu noslieci uz noziedzību. Tā darbojas datu. Um, analīzē. Piemēram, par personības paredzēšanu. Es kritiski e, izturējos pret viņu piedāvāto um, risinājumu, kā balstoties uz Facebook patīk, nepatīk, var uh, veidot, uh, ka to var izmantot kā zinātnisku pamatu un ka var salīdzināt attiecīgo personību ar Facebook eh, patīk, nepatīk. Piemēram, Brit Britnijas spīrsas fāniem, piemēram, ir tendence būt homoseksuāliem, būt neirotiskiem un tāpat eh, neirot Artis eh, neirozes ir varbūt kā norāde uz garīgu saslimšanu. Facebook patīk, nepatīk. Arī var tikt aizsargāti, lai tie nebūtu pieejami, bet ja mēs nodarbojamies ar šādiem paredzējumiem citos datavotos, kā piemēram eh, mobīlajos telefonos, vai jūs saistāt kredītspēju attiecībā uz to, kā, eh, cik bieži cilvēki atbild uz telefonu zvaniem. Tas nozīmē, ka tā ir augsti sensitīva informācija, kas ir pieejama praktiski eh, visiem, kam ir pieejama eh, šiem datiem. Piemēram, cik uh, bieži jūs tvītojat, cik bieži jūs uh, eh, veica citas darbības, ja šiem pētījumiem, neraugoties uz, eh, uz zinātnisko vērtību, ir iespējas, ka precizitāte var būt augsta. Tas nozīmē, ka atsevišķās datubāzēs pastāv iespēja, ka kurā ik viens no šajā zālē esošajiem tiek klasificēts kā uzticams, neusticams, neirotisks un ir ļoti grūti noskaidrot, kur šīs datu bāzes atrodas, kā šie paredzējumi ir veikti un vai tie ir precīzi. Vēl viens jautājums bija. Mums nav izvēles. Tas ir cik Eh, tas ir citāts, ko es dzirdēju. Manuprāt, šeit ļoti daudz var darīt. Manuprāt, caurskatāmība nav risinājums, jo iemesli ir uzskaitīti. Un tad, kad mēs atkāpjamies no sociālo uh, eh, datu tīklu datiem un domājam par lietu internetu, tad pārklājas drošības apdraudējums un privātums. Un uh, rodas vajadzība pārtraukt datu uh, ko mēs devējam eksploatēšanu. Šie ir dati, kuriem nav nekas kopīgs ar uh, pakalpojumu, jo šis ir priekšmets, kas tiek izmantots mūsu mājas intimitātē un eh, patērētāji neapzinās, kādi dati tiek uzkrāti un nav pat nevienam tiesību iesniegt sūdzību datu uzraudzības eh, iestādēm par šādu datu uzkrāšanu, jo nav zināms, kādi dati tie uz, uzkrāts. Tālāk vēl viens piemērs, ko es nosaucu par Cambridge Analytica, savienoto valstu piemērs privātām uzņēmumam, kas, eh, kam ir eh, nodaļa Savienotajās valstīs, e, kas veic daudz aktivitāšu. Piemēram, rotaļlietu, ko mēs redzējām pirmīt, ir pilnīgi nelegāla. Un šobrīd uzņēmumiem ne, e, neatbilst izmaksas pār neatbilstību datu aizsardzības prasībām ir e, relatīvi zemes. Tālāk par Ķīnu runājot Eh, tās ir satraucošas ziņas, tāpat eh, pilsoņu mm, eh, pētījums ar pilsoņiem, kādi, kāda viņiem ir kredītreitingi un citi risinājumi. Arī ir pakļaut tādam pašam riskam, jo pieeja ir pārāk invazīva un par tiesību sargājošām iestādēm, es atgriežos pie savu Kembridžas piemēra. Viņi tic precizitātei un tic, ka lielie dati var atrisināt problēmas, ko nevar atrisināt citi citādi, un ir pilnīgi skaidrs, ka neviena saprātīga tiesību sargājoša iestāde e, nedrīkst e, akli paļauties uz šādiem datiem. Tā, ir dažādi paredzējumi balstīt uz personas datiem, un pat, ja jūs izmantojat eh, datus, kas atrodas policijas reģistros, tad tie atspoguļo policijas aktivitātes, atsevišķi noziegumi par tiem tiek ziņots pārāk maz, par citiem pārāk daudz, eh, un paredzējumus no lielajiem datiem, ja jūs izmantojat vēsturiskos policijas vai tiesību sargājošo iestāžu datu, tad iespējas diskriminācija ir augstāks un tad, kad mēs runājam par individuāla riska līmeņiem, tad šādas metodas nedrīkst izmantot. Okay. <laughs> Thank you very much. Paldies par izklāstu. Paldies runātājiem, ka atbildējāt uz jautājumiem. Es redzu, arī Stekungs vēl vēlas izteikties, jā, jo mums ir nedaudz laika atlicis. Tāpēc es jums labprāt dotu vārdu un pēc tam Anai Gomešai, lai viņa teiktu galvārdu. Rīsekungs, lūdzu. par statistisko modeļu skoringa daļu. Tās ir sarežģītas procedūras, kas piešķir bez simtprocentīgas skaidrības um, pārliecību vai priekšstatu, vai jūs, piemēram, esat uh, traks, plānprātīgs, homoseksuāls. Uh, Eh, tās drīzāk ir eh, ticamība tam, ka jūs to vai citu varētu kaut ko darīt pie, vai, piemēram, nopirksit koštājamo gumiju, atstājot šo ēku. Un arī izmantotās metodas atkarībā, protams, no tā, kā jūs tās izmantojat. Un tā, tu statistiķi, matemātiķi zina, cik labi viņi definē algoritmu, lai tas sniegtu labu vai sliktu rezultātu. Ja, ja tas. Iespējams, ka atsevišķos gadījumos algoritms nav sagatavots pietiekami labi un paredzamie modeļi zināmā, eh, kļū, var kļūdīties zināmā mērā. Es tam varu piekrist, bet tas nesniedz jums bināru vērtību. Paldies! Es uh, piebildīšu no savas puses, ka Svarīgi ir tas, kā jūs programmējat algoritmus, jo lēmums tam, kas ir atribūti labam pilsonim, pilsonības līmenim Ķīnā, vai smēķēšana, piemēram, vai vēl citas, citi ieradumi, kādā veidā tas ietekmē laba vai slikta pilsoņu profilu vārds eh, mūsu eh, viesēji. Jā, es apzinos, ka ir šādas atšķirības eh, punktu piešķiršanas uh, Eh, jomā un arī apzinos, ka tādā veidā nevar notikt kāda kredītspēja, taču no pilsoņu un patērētāju perspektīvas šādas punktu piešķiršanas sistēmas, jā, un tās ir sarežģītas, tās izmanto eh, ļoti daudz datu un šīs eh, punktu piešķiršanas sistēmas, nu, determinē lēmums, kas var būt kas var būt ļoti nozīmīgi konkrētam cilvēkam. Varbūt šajā zālē sēdošiem tas ir mazāk, bet vai, ja jūs strādājat eh, kādā, maz, kādā mazapalkot, atalgotā darbā, tad eh, tas varbūt jums eh, būtiski. Jautājums ir, kā izskatās neitrāla punktu piešķiršanas sistēma. Nav īsti skaidrības, kāds ir labs kandidāts Un šeit ir melnā kaste, kas salīdzina at, atsevišķus parametrus ar vēlamo rezultātu. Un ja jūs esat, piemēram, pieredzējis, bet nesaņemat darbu, jūs nezināt, kā šie sistēma darbojas, vai ievadītie dati ir precīzi, un tā ir reāla problēma. Es nedomāju, ka algoritmu precizitāte vai labāki dati ir risinājums. Problēma ir tā, ka ir eh, līdzsvar trūkums starp lēmumiem, kas ietekmē eh, konkrētas personas un viņu iespēju īstenot savas dzīves. Paldies! Es redzu, ka to var turpmāk attīstīt tālāk, un mēs neesam nonākuši līdz procesa beigām, bet drīzāk sākums, un Anna Gomeša, kas ir referente mūsu iniciatīvas ziņojumā, ved mūs caur šim procesam, un tāpēc arī šodienas uzklausīšana, tāpēc es došu viņai tagad vārdus īsam, īsiem galavārtām. Uh, and, but actually, uh, I believe that, uh, as you said, this is. Jā, nu, kā jūs sacījāt, tas ir process. Un mm, mācoties, mēs, protams, redzam, ka ir, ir daudz arī priekšrocību, bet ir ļoti daudz briesmu. Un šīs briesmas mūsu uzdevums ir samazināt. Un mēs nevaram uh, paļauties uz to, ka e, visi lēmumi un procesi paši par sevi būs e, uzreiz automātiski labi, droši un tā tālāk, jo tos pieņem cilvēki e, nu, dažādos amatos, dažādā līmenī. Un ir jānovērš tādas nopietnas sekas, kuras mēs nevēlamies. Piemēram, kaut par to pašu nodarbinātību runājot. Piemēram, arī veselības sektorā arī attiecībā uz krimināltiesībām. Tāds būtisks jautājums, kas attiec uz tiesības sargājušām iestādēm. Jā, protams, mums ir vajadzīgi paši labākie profesionāļi, un mums ir jāinvestē vislabākajos profesionāļos, vislabākajos standartos, lai uh, vērstos pret um, ļaunprātīgu un varbūt arī netīšu tādu diskriminējošu pieeju. Un ir daudz dažādu lietu, man nav mm, laika tagad visu kopsavilkumu izdarīt, bet katrā ziņā šī bija, ļo, šī bija ļoti liederīga viedokļa apmaiņa, un es ar nepacietību gaidīšu mm, Uh, no jums, vai jūs, lai jūs mums atsūtītu arī savas šīs te prezentācijas un uh, atzinums, šī ir uh, tikai procesas, šis ir tikai procesa sākums. Un mēs vienkārši nevēlamies uh, pazaudēt visā šajā attīstības procesā cilvēktiesību uh, ievērošanu. Tas viss jau ir iekļauts vispārējā datu aizsardzības regulā, bet uh, mums ir jānovērš mm, caurumi likumdošanā un tā tālāk. Nu, varbūt mums nav vēl jāgroza regula, tā tikko pieņemta, bet jādomā par to, kā mainīt cilvēku uzvedību, un tas attiec uz mums visiem. Liels paldies! Liels paldies vēlreiz visiem eh, runātājiem, un paldies arī visiem, kas deva savu ieguldījumu. Eh, es novēlu jums jauku vakaru, un mēs pavisam drīz turpināsim darbu pie šīs tēmas.